colleagues, Mr. Bostināru. Godētie kolēģi, Bostināru kungs, lūdzu, sāksim sanāksmi. Per piacere, iniziamo la seduta. Primo punto all'ordine del. Sāksim darbu, godētie kolēģi. Pirmais darba kārtības jautājums ir paziņojumi par koordinātoru lēmumiem, kas tika pieņemti šorīt. Koordinātori lēma par atzinumu attiecībā uz vidas ietekmes novērtējumu izvērtēšanu. Un ziņojums tik piešķirts goja grupai. Viņi būs tie, kas sagatavos to. Strādājot pie vitamingāzes jautājumiem, esam vienojušies. Apsvērums at, apspriešana atstāt līdz nākamai sanāksmei. tajā brīdī, kad NV komiteja un komisija būs uzsākus darbību. Uzklausīšana, kas notiks 5. decembrī. ancora in attesa della formalizzazione del programma. Mēs vēl šajā ziņā gaidām oficiālo definīciju no programmas. Eh, fórums nāks ar to klajā. Tātad Eiropas invaliditātes fórums un mēs runāsim vēl ar kolēģiem par to, kas paredzēts šai saistībā. Koordinātoru sanāksmes gaitā tika izteikts priekšlikums no goja grupas. Lūgumrakstu komitejas ietveros e, izstrādāt arī dokumentu par finanšu krīzes ietekmi uz invalīdiem. Uzklausīšana par Eiropas pilsonību, kas paredzēta 19. februārī savukārt, tika apstrie, apspriesta, bet organizatoriskais darbs vēl nav noslēdzies. Un tāpēc joprojām nav īsti skaidrs to, tas, kāda būs konkrētā programma, un tikko tas būs skaidrs, tā kolēģis par to informēsim. Koordinātori turklāt, tie bija tieši zaļie, ierosināja, ka vajadzētu uzaicināt komisāru Šefkoviču apmeklēt mūs un runāt par administratīviem jautājumiem, tāpat arī lūgt viņu mūs informēt par to, kāda ir situācija šobrīd attiecībā uz jaunās regulas apstiprināšanu attiecībā uz labu pārvaldību. Pārcēlām apspriešanos arī par iekšējo reglamentu šeit komitejas ietvaros attiecībā uz faktu izvērtēšanas misijām, un šis punkts tiks skatīts visdrīzāk nākamās sanāksmes gaitā. Un tā pamatā būs priekšlikums, kas tika izteikts pirms pāris mēnešiem no EPP puses. Tautas partija iepriekšējā sanāksmes laikā lūdz sniegt papildus informāciju par Eh, Eiropas komisijas organizēto bērnu tiesību aizstāvības pasākumu un lūgumu rakstu komitejas deputāti, protams, par šo pasākumu ārkārtīgi priecīgi, un tāpēc saņemsim tālāk informāciju no sekretāra. Vairāk nekādu paziņojumu man par koordinātoru sanāksmi nav, un tāpēc, ja jums nav nekāda iebilduma, tad varētu uzskatīt, koordinātoru sanāksmes lēmums par apstiprinātiem šai komitejām. Mēs varam pāriet pie nākamā darba kārtības punkta. Tā kā neviens vārdu nelūs, tad paiesim uzreiz pie 13. darba kārtības uh, punkta. Un te mēs runājam par diviem lūgumrakstiem. Tas ir lūgumraksts numur 1252 un numur 88. Pirmais no 2011. gada, otrais no 2012. gada, pirmais Alfredo Galaso un Danielos Nato, un otrs Darija Bonfieti. Tāpat ir arī savākti paraksti, 96 paraksti par juridiskiem secinājumiem attiecībā uz uztikas avio katastrofu, kas notika 1980. gadu 7. jūnijā. It īpaši šeit tiek runāts par grūtībām, kas radušās visu šo gadu laikā eh, saistībā ar, ties, ar izmeklēšanu uztikas eh, katastrofas jautājumā. Tāpat arī pietrūc, e, piemēram, arī par to, ka pietrūcis tieslietu iestāžu sadarbības starp dalību valstīm, un e, Bonfietī kundze ir šeit, tāpēc došu viņai arī vārdus piecām minūtēm lūdzu. Paldies priekšsādātāji! Godātie deputāti! Vēlos pateikties jums priekšādātāju un arī komitejai par to, ka vēlējāties eh, piekritāt man uzklausīt. Pirmām kārtām gribu teikt, ka neesmu šeit, lai rādītu ar apsūdzošu pirkstu uz kādu konkrētu pusi. Nē, nē, gribu tikai lūgt jūsu palīdzību, jo eh, Eiropas proku, eh, Itālijas prokutora sastapsies ar grūtībām, cenšoties izmeklēt uztikas katastrofu. Jūsu parlamenta priekšsādātājs Mārtiņš Šulcs arī ir izteicies par šiem ārkārtīgi bēdīgiem apstākļiem uztiks katastrofas kontekstā. Runāju ar jums tāpēc, ka esmu pārliecināta, ka šie bēdīgie notikumi nevarētu tikt uzskatīti tikai par Itālijas katastrofu vien. Toreiz 27. jūnijā 1980. gadā notika lidojums no Baloņas uz Palermo. Cilvēki, kas iekāpa lidmašīnā, Ehm, burtiski pazuda ar visu lidmašīnu. Tā pazuda no radara kontrols, no radara loka, un pēc tam tika konstatēts, ka lidmašīna ir ar visiem 80, ar visu 81 pasažieri ir nokritos un visi ir gājuši bojā. Toreiz pār notikumiem klājās aizmirstības plīvurs, un iedzīvotāji Itālijas gaisa spēkos ilgi teica, ka nekādos oficiālos paziņos šis jautājums neparādījās un tika apgalvots, ka lidmašīnā esot bijis struktūrāls nepilnības, kļūmes un ka nav bijuši paredzēti nekādi citi lidojumi tajā laikā. Tāpat laikā tika konstatēts, ka arī ka radaros tomēr bija konstatēta zināma gaisa kustība, bet ilgus gadus par to nekas netika vairs tālāk teikts un tāpēc gribu norādīt uz to, cik ārkārtīgi svarīga starptautiskā sadarbība. Atgādināšu, ka sadarbojoties ar NATO un ekspertu grupu, tās ietvaros, kā arī Itālijas tiesnesi, kas um, strādā pie šīs lietas, tika konstatēts, ka acīm redzami e, šajā laikā, kad it kā nebija nekādu citu lidojumu, tomēr um, šis incidents ir noticis tāpēc, ka ir bijusi militāra darbība, eh, raķete, kas tikusi notriekta. un kas faktiski būtu bijis eh, iespējams kara sākums. Starptautisku apsvērumu dēļ visi šie notikumi toreiz tika noklusēti. Uh, un nekādu paskaidrojumu sīkāk par šādu veidu militāru iejaukšanos netika izteikti. Bet es domāju, ka ne tikai Itālija, bet visai, visiem iedzīvotājiem viņa tiesības tika pārkāptas. Jo, kā jau teicu, tā nav tikai Itālijas traģēdija. Tika iznīcināti pierādījumi, tiesvedība netika īstenot atbilstīgā veidā. Atbildes bija ļoti izvairīgas, nepilnīgas gan no Francijas, gan no Beļģijas, gan Vācijas, un tīri geogrāfiski runājot. Šis lidojums, protams, notika tikai Itālijas teritorijā, bet tās tāpat laikā ir arī Eiropas robeža. Šī teritorija piedara Eiropas kopējai gaisa telpai un arī tā atrodas virs Eiropas kopējiem ūdeņiem. Ehm, Amerikas un Lībijas eh, lidmašīnas šai pašā gaisa telpā lido un daudz citas tāpat. Gribu atgādināt, ka mm, republikas prezidents Nelēķis Kosīgas kungs toreiz jau izteica aizdoms par to, ka ir kļūdēni palaist Francijas gaisa spēku raķete, kam vajadzēja mm, līdzdarboties militārajā konfliktā ar Ziemeļāfrikas valsti Lībiju. Bet kļūdas dēļ tā tika aizšauta citur. Tāpat arī pastāvēja toreiz iespēja par padomu iebrukumu. Atcerēsimies Amerikas jūrnieku lietu un iespējamām ko, toreizējām aizdomām par kodolēročiem Irākā. Tāpat bija konflikts arī ar Čadu, Lībiju un pie Lībijas robežām bija konflikta situācija. Tā rezultātā uh, Amerikas uh, lidmašīna arī gāja bojā vidusjūrā, uh, eh, nokrita vidusjūrā. Atgādināšu, ka tiešām šie notikumi skar ne tikai Itāliju, bet visu Eiropu. Šāda veida lidojumi, kas militāri lidojumi un raķets, kas tiek palaistas, bet skar civiliedzīvotāju, pasažieru lidmašīnas ir kaut kas nepieļaujams. Bet iespējamies scenāriji šajā gadījumā ir ārkārtīgi daudzi Un, kad es runāju par mūsu debesīm, es nerunāju tikai par Itālijas debesīm, es, domāju par, es runāju par Eiropas debesīm. Jo starptautiskajā arēnā nevaram vairs uzskatīt, ka katras valsts iekšējā lieta ir tās gaisa telpas drošība un satiksmes drošība. Paldies! Paldies! Turpin priekšsādātāji! Paldies, ka likāt priekšā šo lūgumu rakstu, un tagad gribētu dod vārdu Tomasam Kosūto, kas pārstāv Eiropas komisiju, un cerams, ka viņam ir kas jauns, svaigāks, ko viņš varētu mums pastāstīt attiecībā uz šiem komentāriem, attiecībā uz kompetences trūkumu izmeklēšanas veikšanā šai, šī lūgumraksta temata, temata sakarā. Uh, thank you, Madam Chair. Paldies, priekšsādātāji. Es atvainojos, ka nerunāšu itāliski Izteikšos tomēr angliski. Gribu atgādināt, ka Eiropas komisija ļoti labi apzinās, kāds ir, kāda bijusi šī uztiks avio katastrofa, un ir, ka pagājuši 30 gadi kopš tās un traģēdijas upuru radinieki joprojām gaida eh, taisnīgumu. Kā jau jūs minējāt, tad, diemžēl, saskaņā ar Lisabonas līgumu situācija nav mainīsies komisijai. Nav kompetences iejaukties ikdienas administrācijā, tieslietu jomā konkrētās dalību valstīs, kas principiāli tomēr piekrīt dalību valstu varas iestāžu kompetencē. Komisija ar nožēlu konstatē, ka Itālija un vēl divas dalību valstis nav ratificējušas konvenciju kas tika pieņemta 28. maijā par apusēju palīdzību krimināla lietās, kas ir stājusies spēkā un pat laban ir saistoša 24. ES dalību valstīs. Tāpat arī gribu uzsvērt, ka komisija ir ierosinājusi plašu pasākumu kompleksu, kas ļautu uzlabot noziedzīgu nodarījumu upuru aizsardzību. direktīva par upuru tiesībām kriminālu lietu gadījumos ir pieņemta parlamentā un padomē. Tas notika šoruden, un tā stāsies spēkā pavisam drīz. Paldies priekšādātāji! Paldies par šiem komentāriem, saka priekšādātāja. Bet kāds deputāts vēlas izteikties par šiem diem? Bostināro kungs, lūdzu. Paldies priekšsādātāji. cutremurător pentru că se referă la un act de o amploare. Colegi, mēs šeit runājam par eh, ļoti bēdīgu gadījumu Eiropas vēsturē, un te ir runa par nevainīgiem upariem. Tā ir Eiropas Savienības gaisa telpa, un tā toreiz bija uh, arī Eiropas Savienības gaisa telpa. Mēs pat nerunājam par komunistu bloku, bijušo komunistu bloku. Tur varbūt kaut kas tāds vēl būtu iedomājams. Mēs mēģinam arī izmeklēt uh, cēloņus šai traģēdijai. Īstenībā šo gadījumu klāja noslēpumainības uh, plīvurs, ir ārkārtīgi daudz neatbildēt jautājumu, un, protams, tas apšauba arī izmantoto procedūru atbilstīgumu. tādēļ arī ir uh, grūti vērsties tiesā, piemēram, uh, upuru radiniekiem, vai arī ir grūti iesniegt eh, prasību par materiālu zaudējumu. Un šī ir līdmašīna, kas it kā nenoskaidrot iemeslu dēļ vai kaut kādu tehnisku iemeslu dēļ nokrīt no debesīm un nekas nav noskaidrots. Pat pēc 30 gadiem mēs tā arī īsti nezinām, kas ir noticis. Bet mums taču ir satelīti, visādas tehnoloģiskas iekārtas, rādāri un ļoti attīstīti citas aviācijas novērošanas sistēmas, arī zemes satelīti un uh, dažādas novērošanas sistēmas jūrā. NATO ir uh, jau vairākus gadu desmitus pastāvējis, bet tas viss nav palīdzējis atrisināt šī gadījuma apstākļus. Nu, īstenībā tas ir kaut kas prātam neaptverams, vismaz uh, vienkāršam cilvēkam kā man. Un Eiropas pilsoņa uzticamība tiek apšaubīta 30 gadus pēc traģēdijas. Bojā gājušo radinieki tā arī nav uzzinājuši, kas tad īsti ir noticis, kādēļ viņu mīļotie ir gājuši bojā. Tā ir milzīga problēma. Mēs te nerunājam tikai par politiskiem lēmumiem. būtu taču iespējams apkopot pierādījumus, uh, uh, uzklausīt lieciniekus, veikt pamatīgu izmeklēšanu, lai atrastu atbildes uz visiem urdošiem jautājumiem. Bet šodien komisijas atbilde ir pilnīgi nepieņemama, ņemot vērā arī notikušā faktus. Mēs taču runājam par Eiropas Savienības dalību valsti. Fakts ka itāļu tiesnesis apšauba pats eh, savas mītnes zemes iestāžu kompetenci, vai arī saka, ka institūcijas nav gatavas sadarboties, lai noskaidrotu patiesību, jāsaka, ka tas arī ir ļoti pārsteidzoši. Mēs taču nevaram uh, pret to attiekties vienaldzīgi. Jā, var jau teikt, tas notika pirms 30 gadiem, mēs šos cilvēkus vairs nevaram atgriezt dzīvē, bet Ir e, ļoti labi, ka Šulca kungs arī nāca klāja ar paziņojumu. Es nezinu, ko viņš izteica, bet domāju, ka viņš e, izdarīja pareizo izvēli. Mums kopīgi ar komisiju ir kaut kas jādara lietas labā, mums ir jāsazinās ar Itālijas varas iestādēm un es pieprasīšu, lai šis noslēpums beidzot tiek atklāts, lai tiek norauts, lai tiek norauts šis e, noslēpuma plīvurs Ja tas nenotiks, tad varētu rasties iespējas, ka kāds mēģina noklusēt lietas patiesos apstākļus, ka kāds mēģina aizsargāt uh, noziedzniekus un negrib uh, neko stāstīt par to, kādi cēloņi ir izraisījuši šo traģēdiju, lai sabiedrība par to neko neuzzinātu. Protams, mēs varam runāt par dažādiem militāriem apstākļiem. Es to visu saprotu, es saprotu arī politiskos cēloņus. Uh, Mēs uzklausījām arī kādreizējā NATO preses pārstāvi izteikums par Balkānu kāru. Toreiz viņš teica, ka bija ļoti daudz nevainīgu upuru eh, šo papildus uparu, kuri nekad nekur neparādījās, bet tagad taču ir 2012. gads, nu tas taču ir vienkārši nepieņemami. Es uzskatu, ka lūgumraksts ir jāatstāja atklāts Un komisijai beidzot ir kaut kas jāsāk darīt, ir e, jāizmanto visas institucionālās sviras, kas ir tās rīcībā, lai Itālijas pilsoņi beidzot uzzinātu patiesību, lai viņi uzzinātu, kādēļ šī traģēdija vispār norisinājās. Mēs, protams, tagad e, diez vai atradīsim e, notikumu vaininieku, bet mēs vismaz varam pieprasīt, lai tiktu ievērot likumi Eiropas Savienības dalību valstī. Un ir jāparūpēs, lai Itālijas pilsoņi varētu vērsties tiesas procesā, lai viņi beidzot varētu uzzināt patiesību. Nu, taču šādai lietai nav noilguma. Mēs nevaram visu laiku turpināt noklusēt faktus. Šovasar komisija ļoti uzmanīgi sekoja tam, kas notiek Rumānijā. Arī pētīja Rumānijas tieslietu sistēmu. Nu, es ļoti labi to varu saprast, bet komisijai vajadzētu būt arī tikpat uzmanīgai un rūpīgai. Izpētot to, kādēļ 80 nevainīgi Eiropas pilsoņi gāja bojā pirms vairāk kā 30 gadiem. Nu, šī traģēdija nedrīkst uh, tikt aizmirsta, palikt tikai kā kaut kāda piezīme uz Eiropas vēstures grāmatas uh, malām. Protams, ir dažādi uh, ieraksti, ir pierādījumi, ir liecības, ir protokoli un ir ļoti daudz dažādu tehnisku datu, ko ir iespējams izmantot, lai beidzot Eiropas pilsoņi saņemtu atbildus šiem jautājumiem. Uh, lidmašīnas katastrofa taču ir iespējams izmeklēt. Un pilsoņi patiešām vēlas uzzināt, kas ir noticis. Es atvainojos, ka es runāju tik gari, bet traģēdijas apmēri patiešām ir milzīgi un eh, tā man sagādā arī lielu eh, sarūktinājumu. Toreiz Eiropa eh, bija sadalīta it kā divās daļās - austrumos un rietumos. Mēs atceramies, ka bija arī konflikts starp abām pusēm bet ka cilvēki tā vienkārši var iet bojā un neviens par to nav atbildīgs. Es nesaprotu to. Paldies, Karonas kungs. Grazie, prezidente. Solo per... Priekšsēdētāja kungs. Pirmkārt, gribu pateikties komitejai, it īpaši jums pašai, priekšsēdētājs kundze, par to, ka jūs vērīgi raugāties uz to, kas notiek šajā lietā. Bostinārī kungs mums atgādināja, ka šis atgadījums šķiet ir tāds, kuram vajadzētu sniegt kaut kādu atbildi, kaut arī ir pagājuši jau 30 gadi kopš šī incidenta. Mūsu valdības, protams, darbojas zinām ierobežojumu kontekstā. Eiropas komisija nesot kompetenti šajā jautājumā, tas esot dalību valstu jautājums. Līdz ar to šobrīd mēs redzam, ka ir kaut kādas ļoti uzkrītošas, kliedzošas nepilnības šī jautājuma risināšanā. Amatpersonas rīkojas gluži kā birokrāti. Mums liktos, ka komisijai vajadzētu darīt kaut ko vairāk. Eiropas parlaments ir rīkojies tas eh, lūgumrakstu komitejā noturēja uzklausīšanu. Tā kā mēs savārtavu esam devuši. Mēs ceram, ka komisija varētu būt mazāk birokrātiska un tiešām varētu pievērst uzmanību šai ļoti nopietnējai lietai. Par ko ir runa? Kādas ir likmes? Nu, ir pagājuši 30 gadi, un būtu bijis labi, ja mūsu rīcībā būtu pilni fakti un pilnas, pilnas situācijas apraksts. Pēc 30 gadiem tās valstis, kurām ir informācija par šo notikumu, it kā ir attiekšās no atbildības un nodevuši visu informāciju Itālijas prokuroram, eh, kurš varētu it kā rekonstruēt šajā traģiskajā dienā notikušos pasākums. Uh, Mums, protams, ir jādara savs darbs šeit parlamentā, bet varbūt mums jāaicina arī Eiropas komisija darīt kaut ko vairāk. Tai ir jādara kaut kas vairāk nekā tikai jāpaziņo, ka viņi nav kompetenti šī jautājuma risināšanā. Komisijai vajadzētu aicināt eh, dažādās valstis sadarboties ar Itālijas prokuroru, lai izgaismot šo lietu. Paldies šai komitejai par to, ko tā ir darījis līdz šim. Vai vēl kāds grib izteikties jautā priekšsādātāji? Šķiet, ka nē. Neviens vairs nevēlas runāt par šo jautājumu. E, tagad es došu vārdu tāda e, lūgumraksta iesniedzējai. Paldies priekšsēdētāja kundze, paldies visiem, kas izteicās šeit, piekrītu Koronas kungam. Arī es domāju, ka Eiropas komisija varētu atrast kādu veidu, kā iejaukties šīs lietas izmeklēšanā. Uh, Es jau pirmīt mēģināju īsti paskaidrot savu nostāju. Nav tā, ka mēs kā valsts prasām palīdzību, nē. Mēs vēlētos, lai vainīgie tiktu saukti vārdā. Mēs gribam zināt, kas tieši notika šajā traģiskajā dienā. Ir pagājuši ļoti daudz gadi, mēs esam devuši ļoti lielu ieguldījumu šī jautājuma risināšanā. Kaitējums ir bijis tiešām traģisks. Prokuroram līdz ar to ir radies zināms priekšstats par notikumiem. Lidmašīna tika sašauta. Tas notika tādā kā robežu gaisa telpā starp Itāliju un citām valstīm. Kas bija vainīgi? Nu, Itāļi nebija vainīgi. Itālijas pusē vainīgie ir tie, kas šo lietu mēģina slēpt un neļauj prokuroriem kārtīgi izmeklēt lietas apstākļus. Es te varētu stundām runāt par to, kādus pārkāpumus ir veikušas dažādas iestādes manā valstī, bet šobrīd mēs prasām sadarbību, starptautisku sadarbību, jo runa ir pār pārobežu noziegumu, tie ir e, Eiropieši. Es negribu rād, norādīt ar pirkstu uz visiem, taču šķiet, ka Beļģija, Francija, Lībija un ASV varētu būt vainīgas. Ir skaidrs, ka šo valstu lidmašīnas atradās gaisa telpā tajā brīdī. Es domāju, ka lietām ir jādod īstais vārds, mēs nedrīkstam te izvairīties no atbildības. Itālijas varas iestādēm ir skaidrs, ka tajā rajonā, kur tika sašaut lidmašīna, notika aktīva kara darbība, kurā iesaistījās lidmašīnas, kas bija bruņotas ar munīciju un dažādiem ieročiem. Uh, Tās bija lidmašīnas no tām valstīm, kuras tikko nosaucu. Tajā naktī šīs lidmašīnas atradās tajā reģionā, kur notika traģēdija. Mēs prasām, lai Eiropas komisija saukt pie atbildības tās valstis, kuras es nosaucu, un liktu tām sadarboties ar Itālijas prokuroru Korons kungs, to arī pilnīgi pareizi pateica. Paldies! Lielas paldies godātiem kolēģiem, kas izteicās par šo jautājumu, saka priekšsēdētāji. Es, protams, Nevaru nepiekrist tam, ka Eiropas komisija izturējās birokrātiski pie, pret šo jautājumu. Komisijas paziņojums bija tāds ļoti formāls. Likās, ka Eiropas komisija ir pavirši ieskatījusies šajā lietā. Te būtu vajadzīga vesela virkni pasākumu, lai palīdzētu cietušo ģimenēm. Cilvēki ir uh, neapmierināti ar to, ka Itālija nav parakstījusi konvenciju par sadarbību juridiskajā jomā. Protams, ka šo trūkumu mēs atzīstam. Tas tika pieminēts arī mūsu paziņojumā. Vai mēs varam Itālijai noraidīt signālu, ka tai ir jāparakst šī konvencija? Tanīpat laikā es neuzskatu, ka konvencija pat par sevi būtu atrisinājusi šo problēmu. Jo Eiropas kopienas iestādēm ir savas tiesības attiecībā uz visiem iedzīvotājiem. Pamatiesība harta piemin, ka katram cilvēkam ir tiesības uz taisnīgu tiesu. Un ir teikts, ka katram pilsonim ir jāapzinās par to, kādas apsūdzības tiek izvirzītas attiecībā pret viņu. Viņam ir tiesības saņemt pilnu informāciju par tām. Juridiskai sistēmai ir jābūt taisnīgai. Eiropas komisijai jāsniedz mums plašāka informācija. Līdz šim esam saņēmuši tikai tādu fragmentāru informāciju par šo ļoti delikāto jautājumu. Es nedomāju, ka mēs varam vienkārši rakstīt vēstuli komisijai, prezidentam Barozu vai viceprezidentam Šefkovičam, risināt šo jautājumu. Protams, teorētiski mēs to varam darīt, ka mēs varam sazināties arī ar mūsu pārstāvi. Proti ar augsto pārstāvu un aicināt viņu uzņemt sakars ar tām valstīm, kur rīcība šeit nav skaidra. Līdz šim mēs neredzam, ka būtu izpaudusies kopienas līmeņa solidaritāte starp dalību valstīm. Es piedāvāju atstāt šo lūgumu rakstu atvērtu. Pagaidām mēs sazināsimies ar Aštons kundzi, ar Eiropas komisiju. Lielas paldies lūgumu raksta autorē. Pāriem pie nākamā darba kārtības punkta un tas ir 14. punkts, 1347. lūgumraksts 2011. gads, to iesniegus Spānijas pilsoni Anselma Giermine Gomes Angulo, un lūgumraksts ir par tiesībām piekļūt informācijai par tēva apcietināšanu un sodīšanu ar nāvu Spānijas pilsoņu kara laikā. Lūgumraksta autora šeit ir klāt, un es došu viņai vārdu, lūdzu, 5 minūtes. Al Parlamento Europeo. Paldies, es gribētu pateikties Eiropas parlamentam par to, ka jūs mani šeit uh, uzņēmāt. Gribu iesniegt šo lūgumu rakstu pils, uh, jūsu lūgumu rakstu komitejā, tādēļ, ka manas valsts valdība man nepalīdz, mans tēvs nevienam neko ļaunu nav darījis. Es Esmu lūgumraksta iesniedzējs meita, saka nākamā runātāja. Šī ir mana tēva fotografija. Viņš bija socialistu partijas biedrs, sociāliskās federācijas biedrs. Viņš tika nogalināts pirmajās kara dienās. Mēs nezinām, kur viņš tika apglabāts. Mana māte nekad tā arī nesatika savu tēvu, jo viņa piedzima pēc tam, kad viņš e, tika nogalināts. Ļoti ilgus gadus mēs esam meklējuši materiālus Spānijas arhīvos. Valsts vara mums ir atsūtījusi dažus dokumentus, kurus mēs esam nosūtījuši lūgumrakstu komitejai. Lūdzu, pavērojiet, kādi datumi ir šiem dokumentiem. tā ir, tas ir juridiskais fails, kas attiec uz man tēva, man tēva lieta. No tiem mēs varam izdarīt secinājumus, ka mans tēvs ir mīris 1936. gadā. Bet runa dokumenti ir 37., 41., 42. gada dokumenti. Ko tas nozīmē? Ja cilvēks ir nogalināts un apglabāts masu kapā, tad šķiet, ka militārā un juridiskā vara ir sazinājusies ar to pašvaldību, kurā dzīvoja mans svētstēvs. Viņi uzdev jautājumus par mana tēva aktīviem un īpašumu pēc tam, kad vectēvs tika nogalināts. Upura radinieki tika saukt pie atbildības pat pēc tam, kad šis cilvēks tika nogalināts. Uh, Pie varas esošie zināja, ka mans vecstāvs ir miris, viņam bija šī lieta, informācija par viņu, kas ir oficiāla informācija, un pēdējais dokuments šajā failā vai šajā lietā ir 1943. gada dokuments. Tā ir oficiālā dokumentu pakotne, kas glabā, glabājas Kordovas pilsētas posādas tiesā. Lieta tika izveidota četrus gadus pēc pilsoņu kara beigām. Šie dokumenti netika iznīcināti, sadedzināti. Mēs gribējām saņemt šos dokumentus, iesniedzām lūgumu posādas tiesai, bet nekādu atbildi nesaņēmām. Jāsaka, ka viņi būtu varējuši vismaz pateikt, ka jā vai nē, vai nu mums ir šī lieta vai nav lieta mūsu arhīvos. Šī viņu attieksme, tiesas attieksme liecina par cieņas trūkumu pret mums. Mēs vienkārši gribam saņemt informāciju. Jūs izskatījāt šo lietu, mēs par to esam ļoti pateicīgi. Komisija, atbildot mūsu lūgumrakstu, saka, ka tiesības uz informāciju ir personiskas un to nevar nodot trešajai pusē. Informācijas tiesības attiec arī uz tiem cilvēkiem, kas ir miruši pirms septiņas gadiem vai tam līdzīgi. Mēs nemēģinam būt pārlieku ziņkārīgi un nemēģinam arī kāpt citiem uz varžacīm. Mēs būtu daudz laimīgāks, ja mēs zinātu, uh, kur uh, atrodas mūsu senčmirstīgās atliekas. Mums ir arī daži ļoti konkrēti jautājumi un lūgumi. Pirmkārt, lūdzu aiciniet Spānijas varas iestādes parakstīt konvenciju par piekļuvi oficiāliem dokumentiem. Spānija šo konvenciju nav parakstījusi, ir pagājuši ļoti daudz gadi. Visos Spānijas Arhīvos ir nepieciešams iedibināt vienotu pieeju attieksmē pret mirušo cilvēku ģimenēm. Šobrīd arhīvi rīkojas atšķirīgi. Ir tāda arhīva, kas sniedz informāciju, ir tāda, kas nesniedz. Mēs gribam, lai visi arhīvi rīkotos līdzīgi. Otrakārt, runājot par posādas tiesu. Mēs vēlamies, lai viņi mums palīdzētu sniegt manā ģimenei informāciju. Mēs uzskatām, ka šie dokumenti joprojām ir viņu rīcībā, un mēs vēlamies tos saņemt. DNS datu bāze arī eksistē Spānijā. Šobrīd ir daudz, atklāts daudzas masu kapu vietas, un politiķiem ir nepieciešama politiskā griba, tā lai manas mātes paudzes cilvēki var saņemt kaut jau kādu gandarījumu par šiem pagātnes traģiskiem notikumiem. Es jūs ļoti, ļoti lūdzu, neslēdziet šo lūgumu rakstu, lūdzu paturiet to atklāt. Es negribu, lai mana māte nomirst, nezinot, kur ir apglabāts viņas tēvs. Paldies par uzmanību. Lielas paldies! Tagad došu vārdu komisijas pārstāvu. Vincenta kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Gribu pasvītrot. Protams, šis jautājums ir superdelikāts. Mēs to apzināmies. Ko Eiropas Savienība varētu vai nevarētu darīt šajā lietā? Eiropas Savienībā nav tāda tiesiskā pamata, kas ļautu mums izpildīt lūgumraksta autors lūgumu. Lūgumraksta autore piemin veselu virkni Eiropas Savienības tiesiskos aktus, piemēram, direktīva 9546 par personu datiem, tāpat arī padomas eh, lēmums 2008. gadā numur 977. Tie ir divi juridiski lēmumi, kas regulē personu datu glabāšanas un atklāšanas lietas. Kā jau mēs minējām lūgumraksta autorei savā atbildē, uh, šī, šie tiesība akti attiecas uz datiem, kas attiecas tieši uz personu, personas datiem, uz, kas pieprasa šos datus, bet ne uz citiem cilvēkiem. Nav svarīgi, kādas attiecības ir tam, kas pieprasa šos datus ar personu, kuras dati tiek, paprasīt, tiek pieprasīti. Mēs uzskatām, ka ir jāsniedz dati tikai cilvēkam pašam par sevi. Tam prasītājs var saņemt datus tikai par sevi. Mums ļoti žēl, bet tas ir tas veids, kā tika rakstīti šie tiesība akti, direktīva un padoms pamatlēmums, un mēs nevaram tos interpretēt pārāk plaši. Vēl kāds aspekts, ko piemin lūgumraksta autori, ir pamattiesību harta, kurā runa ir cilvēka cieņas aizsargāšana un tāpat arī uh, viņa nepazemošana uz ko ir tiesības visiem cilvēkiem Eiropas Savienībā. Protams, šīs tiesības ir ļoti svarīgas. Mēs uh, nodrošinām to, ka tās tiek aizsargātas Eiropas tiesībās. Gribu atgādināt, ka pamatiesību harta darbojas tikai attiecībā uz Eiropas tiesību aktiem. Un to var attiecināt tikai uz jauna tiesību akta īstenošanu dzīvē. Šobrīd, ja runājam par šo lūgumu rakstu, tad nav nekādu aspektu vai nav nekādu pamata, kas ļautu mums iedarbināt šo te e, hartas punktu šajā sarežģītajā situācijā. Mēs pieņemam zināšanai, ka lūgumraksta autori piemin Eiropas padomi Eiropas komisija nevar ietekmēt Eiropas padomas rīcību, jo tās ir divas atšķirīgas iestādes. Tāpat arī Eiropas cilvēktiesība tiesa ir cita iestāde, taču Eiropas cilvēktiesība tiesas judikatūrā ir zināma pieredze šādos jautājumos. Komisija nevar izlemt, vai jūs varat iesniegt šo lietu tiesā vai nē, taču iespējams, ka šāda uh, iespēja pastāv, mēs gribam vērst jūsu uzmanību uz to, ka pastāv juridiski lēmumi līdzīgos jautājumos. Nevaram paredzēt, protams, ar ko beigsies jūsu lietas izskatīšana, jo, kā jau teicu, Eiropas Savienības tiesa un Eiropas padomi ir divas iestādes, kas darbojas neatkarību no Eiropas komisijas. Paldies komisijas pārstāvim. Janis Kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Pirmkārt, es gribētu pateikties jums, Eiropas komisijai un pētī komitejas sekretariātam par to, ka šis lūgumraksts ir pieņemts un ar to notiek darbošanās. Tik tiešām, ja mēs ieskatāmies manas valsts vēsturē pēdējo 70 gadu laikā un pārēj no vienas sistēmas uz otru, tad jāsaka, ka tas ir gandrīz vai brīnums, ka mums tik reti parādās lūgumrakstī pār frankismu nogalinātiem cilvēkiem. Ļoti daudziem cilvēkiem ir līdzīgs liktenis bijis. Mēs visi zinām, ka Šis jautājums ir ļoti plašs. Pateicoties dažiem deputātiem, mēs šodien tiekamies ar šīm divām kundzēm, kuru vectēvs un tēvs ir lūguma raksta tēma. Paldies eh, sekretariātam un komisijai, pateicoties kuriem mēs varēsim mēģināt risināt šos jautājumus. Es atzīstu tos centienus, ko ir veikušas abas lūgumraksta autors Anselma, Giermīna Gomes un viņas meita, kuras ir pārvarējuši daudz šķēršļus, lai virzītu šo lietu uz priekšu. Tagad viņas vēlas uzzināt, kad šis cilvēks tika nogalināts kādā veidā un kas viņu nogalināja Tā ne, tas nebija nāves sots, tā bija slepkavība, jo nav runas ne par kādu tiesu un tiesas spriedumu. Šīs dāmas vēlas, lai notiktu izmeklēšana izmantojot DNS un dokumentus, kas acīm redzot pastāv. Viņas vēlas atrast arhīvos informāciju tā, lai šo te viņu radinieku varētu godam apglabāt. Viņas gribētu, lai pie atbildības tiktu saukti arī šī nozīguma autori, kas acīm redzot ir miruši pirms daudziem laikiem. Šīs kundzes vēlas, lai arhīvu informācija tiktu publiskota. Acīm redzot, to varētu izmantot, lai atklātu to, kurā vietā ir apglabāts viņu uh, radinieks. Protams, šis jautājums ir Spānijas iekšpolitikas jautājums. Mēs šeit nerunājam par politisku jautājumu, Spānijas iekšējo politisko jautājumu. Jautājums ir saistīts ar ģimenes vēsturi. To pašu varētu teikt arī par etas noziegumu upuriem. Es domāju, ka mums ir jāatbalsta visi šie cilvēki, kas nāk ar šādiem lūgumiem un mums jāsniedz viņiem tā palīdzība, ko mēs spējam, ir daudz psihiatriski un psiholoģiski pētījumi par to, kā jūtas šie cilvēki, sērojot par bojāgājušiem rudiniekiem. Ja ir bojā gājis kāds cilvēks un nevar viņu apglabāt, tad pat pēc tik daudziem gadiem ir tāda sajūta, ka šī cilvēka dzīvē nav pielikts punkts, un līdz ar to tā lieta karājas it kā gaisā, un radinieki jūtas drausmīgi. Spānijas politiķiem jāatzīst, ka mēs neesam izdarījuši visu, kas ir iespējams, neskatoties uz to, ka dažādās valsts valdības ir mēģinājušas kaut ko darīt. Mēs vēlamies lai notiktu nopietna izmeklēšana. 140 tūkstoši cilvēku ir apglabāti dažādos masveida kapos. Spānija ir valsts, kurā ir visvairāk pazudušo cilvēku. Otrajā vietā ir Kambodžas visā pasaulē. Tas tiešām ir pārsteidzoši. Valdība un arī es personiski amatpersonu neesam spējuši sniegt apmierinošu atbildi ģimenēm, radiniekiem, pēctečiem ja viņu priekšteči ir gājuši bojā pilsoņu kara laikā. Jāsaka, komisija nav sniegus negatīvu atbildi. Pētot šo pētījumu, man visva, šo lūgumu rakstu un atbildi, man visvairāk pārsteidz tas, cik īsa ir komisijas atbilde. Tā ietilpst 11 līnijās, kur ir pieminēta Eiropas cilvēktiesība tiesa, Runa ir par uh, līdzīgu lietu izskatīšanu Eiropas Savienības tiesā, piemēram, Katiņas uh, slepkavības izmeklēšana uh, tiek pieminēta, pieminēts Eiropas Savienība, līgums par Eiropas Savienības darbību, un tā punkti, kuros ir minēta līdzjūtība pret cilvēkiem, kas zaudējuši kādu no tuviniekiem. valsts varas iestādēm ir jāsniedz atbalsts ģimenei, lai varētu palīdzēt viņiem izmeklēt šo lietu. Mēs visi esam parakstījuši visdažādākos starptautiskos nolīgumus, ANO nolīgumus, konvencijas pret spīdzināšanu, pret cilvēku pazemošanu un tā tālāk. Ja cilvēki nesaņem informāciju par saviem radiniekiem, tad mēs nevaram runāt par cieņas pilnu attieksmi un humānu attieksmi pret cilvēkiem. Es domāju, ka Eiropas komisija varētu radīt precedentu un laust šīs te tradīcijas. Tā varētu pozitīvi risināt šīs te ģimenes lūgumrakstu. Nav svarīgi, kāda ir šīs ģimenes politiskie uzskati, šīs ģimenes ir pelnījušas apmierinošu attieksmi. Vilijas Meijers lūdzu. Es gribētu uzrunāt abas klātesošās kundzes un vienkārši gribētu teikt, ka es jums izsaku personisku līdzjūtību un cieņu gan jums, gan jūs tēvam un vectēvam, jo viņš pārstāva tūkstošiem ģimeņu Spānijā, kurām ir līdzīgas problēmas kā jūsējā. Šīs problēmas gaida atrisinājumu un publisku atzinību. Šie bija cilvēki, kas bija lojāli otrai republikai, un tas arī bija viņu lielais noziegums. Viņa aizstāvēja leģitīmi ievēlēto valdību, bet notika fašistisks apvērsums kas patiesībā bija tāda kā priekšspēle otrajam pasaules karam. Eiropa mēģina atbrīvoties no fašisma. Spānijā un citās valstīs fašisms pastāvēja vēl pēc otrā pasaules kara. Tātad pirmkārt es gribētu pateikties pašam Anselmo Giermo Gomesam, kas bija republikāns, socialists un civila persona, kur vienīgais noziegums bija tas, ka viņš aizstāvēja leģitīmo valdību. Manuprāt, šī ir pirmā iespēja Eiropas parlamentā, kad mēs vispār varam runāt par šādiem gadījumiem, par otrās republikas aizstāvību. Kā jau mans kolēģis Jaņes teica, šobrīd Spānijā ir tūkstošiem ģimeņu, kuras nezin, kur ir apglabāti viņu ģimenes locekļi. Vai arī tā kā šie cilvēki tika noslapkavoti gan pēc apvērsuma, gan pilsoņu kara laikā ļoti dramatiskos notikumos, viņi tika vienkārši noslapkavoti par tām idejām, kas viņiem bija, kas tās bija republikāniskas idejas. Un tādēļ es gribu izteikt visdziļāko cieņu un atzinību Anselmam Giermīna Gomesam. Jūsu lūguma raksts ir ļoti svarīgs. Tas svarīgs ne tikai jūsu tēvam un vectēvam, tas ir svarīgs arī tādēļ, ka tam ir simboliska nozīme. Tas parāda to problēmu, kas Spānijā ir jāatrisina. Taisnība ir pieņemts lēmums par vēsturisko atmiņu, un līdz ar to mēs sākam risināt šo problēmu. Uh, parlamenta debates uh, ar tām vien nepietiks, lai atrisinātu visu šo problēmu. Ir nepieciešama publiska šo personu reabilitācija, ja šie cilvēki ir bijuši nogalināti vai spīdzināti vai ieslodzīti. Viena no lietām, ko mēs varam darīt, ir runāt par šīm lietām arī šeit Eiropas parlamentā, un visām valsts iestādēm Spānijā ir jābūt atvērtām informācijas sniegšanas jomā. Es personiski varu jums garantēt visu savu atbalstu, lai jūs saņemtu to informāciju, ko jūs gribat. Mēs nepagursim un nemetīsim mieru šai lietai līdz tam brīdim, kamēr nebūsim sasnieguši visu informāciju. Šī informācija jums ir absolūti nepieciešama. Eiropas komisijai es varētu teikt sekojošo, ka šis ir jautājums, kas stieps pāri noteikumiem un likumiem, manuprāt. Es uzskatu, ka mūsu petīcija lūgumrakstu komitejas priekšsādātāji būtu jāuzraksta vēstule abām šīm tiesām, kuras ir liegušas sniegt informāciju, eh, nav sniegušas informāciju Angulo ģimenei Šajā vēstulē priekšsēdētāji varētu izteikt mūsu komitejas bāžas un aicināt tiesas izsniegt jums prasīto informāciju. Gaidot šo atbildi, es uzskatu, ka mums jāpatur lūgumraksts atvērts, tā, lai mēs turpinātu izdarīt spiedienu no visām pusēm, izmantojot visus parastos ceļus. Uh, ar mērķi saņemt to informāciju, ko jūs pieprasāt. Tas būtu tikai taisnīgi. Komisijas atbilde, zinām, arā ir atvērusi vairākas durvis, kā mēs varētu iejaukties un palīdzēt. Es domāju, ka šīs lūgumraksts ir vēsturisks lūgumraksts, tas tam jāpaliek atvērtam Eiropas komisijai un Eiropas parlamentam ir jāpatur šīs lūguma raksts redzeslokā un jāizdara spiediens līdz brīdim, kad jūs saņemat informāciju, jo šī informācija un rezultāts ir svarīgs ne tikai jūsu ģimenei, bet visai Spānijas sabiedrībai un es pat teiktu Eiropas sabiedrībai, jo šeit mēs runājam par fašistiskā valsts aps, apvērsuma sekām un par kompensāciju tiem cilvēkiem, kas cieta apvērsuma rezultātā mums ir jāsaprot, kā jūs jūtaties, kā cilvēki mums ir jāizpilda savu pienākumu attiecībā pret jums. Paldies! Paldies Meira kungam, Romevas ir Roedas kungs. Lūdzu. Jā, paldies priekšsādātājs kundze. Es vēlos pievienoties tām, ko teica kolēģis Jaņes Es uzskatu, ka ir nepieciešams turpināt lūgumraksta izskatīšanu. Gribu izteikt atzinību arī lūgumraksta autoru drosmei, gan meitai, gan mazmeitai. Paldies par drosmīgajiem vārdiem. Es domāju, ka ir ļoti svarīgi šo tēmu paturēt atvērtu līdz tam brīdim, kad varam sniegt pozitīvu atbildu šo lūgumrakstu. Ir divas lietas, kas man īpaši pārsteidza. Pirmkārt, uh, komisijas izvērtējums un argumenti, kad komisija piemin personu tiesību aizsardzību. Man liekas, ka tas ir ļoti dīvaini. Veselais saprāts nekād nepieņem šo te argumentu. Uh, Eh, it īpaši tad, ja jūs piedarat bojāgājušā ģimenei, kā tas ir iespējams, ka jums nav iespēja saņemt informāciju par miruša cilvēka eh, datiem. Ja šis cilvēks ir mīris, viņš pats nevar pieprasīt šo informāciju tas tiešām neticam, ka šāds arguments var tikt pieminēts Eiropas komisijas atbildē kā iemesls, kādēļ komisija nevar iejaukties šajā lietā. Tādēļ atbalstu Jaņes kungu priekšlikumu paturēt šo jautājumu atvērtu. Es atbalstu arī Meijera kunga nostāju, proti lūgumu rakstīt divas vēstules no mūsu komitejas abām Spānijas tiesām, lai tās sniegt šo informāciju. Trešais elements, ko gribu šeit pieminēt, manuprāt, ir ļoti svarīgi ņemt vērā kontekstu pēc tik daudz gadu ilgušas demokrātijas Spānijā. Šis jautājums bija jāienes Eiropas parlamentā. Par ko tas liecina? Tas liecina par to, ka Spānijā iedibinātie mehānismi šiem te reparācijas procesiem nedarbojas. Es domāju, ka Eiropas Savienība var izmantot savus principus un savu kopības spēku, lai nosūtītu Spānijai signālu, pieprasot attiecīgiem varas iestādēm risināt šādu veidu gadījumus. Nu, minimālais, ko varētu darīt Spānija, ir uzklausīt šīs ģimenes. Un visbeidzot, pēdējais komentārs lūgums, kas, manuprāt, ir ļoti svarīgs. Eiropas komisija saka, ka lūgumu varētu ieslie, iesniegt uh, ANO vai arī Eiropas cilvēktiesību tiesā. Man šķiet, tas ir tiešām satraucoši, ka šāda veida padoms tiek izteikts. Manuprāt, tas nav piemēroti. Ja jau debats ir nonākuši šeit Eiropas parlamentā, tas ir satraucoši, jo tas nozīmē, ka Spānija nav atrisināta šī lieta. Es ceru, ka šīs lūgumraksts netiks slēgts un ka tas tiks paturēts atvērts. Aukens kundz, lūdzu. Ja, tak, fru formand. Eh, jeg vil godt. Paldies, priekšsēdētāji. Labprāt vēlējos papildināt kolēģi jau iepriekš teikto. Protams, paldies arī lūgumrakstu iesniedzējām. Paldies arī kolēģiem, kas izteicās. Bet eh, komisijas argumentācija man ļoti pārsteidz. Omvendt måde at argumentere for, hvor man har... Ir taču konkrēts likums, ko ir iespējams izmantot, bet eh, tagad eh, šī likumdošana tiek izmantota otrādāk, proti, ka iestādes tiek aizsargātas no cilvēkiem, bet eh, īstenībā cilvēks vajadzētu taču pasargāt no iestādēm. Es ļoti reti esmu lasījis kaut ko tik satraucošu, kā šī argumentācija. Es gribēju teikt, šis cilvēks ir nogalināts, un te tiek runāts par personas datu aizsardzību, nu, un eh, komisijai tas šķiet pietiekami pamatots arguments. Mums taču vienmēr ir tiesības uh, uzzināt to, kas ir noticis ar mūsu tuviniekiem, un mēs taču esam politiķi. Un mums pašiem ir jāsaprot, kas notiek. Uh, Eiropas eh, tiesvedības sistēmā. Ja eh, lūguma raksts ir iesniegts, tad tas ir jāizskata un ir ļoti labi, ka šis lūguma raksts ir atradis ceļu līdz Eiropas parlamentam. Un tagad e, daži vārdi par Spāniju. Un uh, varbūt uh, gribētu vērsties arī pie Spānijas valdības, ja nu kāds gadījumā mani tagad dzird. Ja mēs runājam par samierināšanos, par izlīgšanu, joprojām Spānijā nav panākta izlīgšana. Uh, un, protams, ir jāpanāk arī patiesības atklāšana. Kas ir bijis citās pasaules uh, vietās, kur pēc lieliem konfliktiem cilvēki ir meklējuši uh, izlīgumu un arī uh, pamieru, mierīgi līdzās pastāvēšanu, mums ir jārunā arī par godīgumu. Un, ja cilvēki pret, cits pret citu nav godīgi, tad ir grūti arī panākt izlīgumu. Esmu patiešām pārsteigta, ka pēc tik daudziem demokrātijas gadiem Spānijā joprojām ir kādi spēki, kas mēģina notušēt patiesību. Tas nozīmē, ka joprojām Spānijas sabiedrībā pastāv tādas ļoti dziļas plaisas. Mēs esam Eiropas Savienības eh, darbinieki, Eiropas parlamenta deputāti. Mums ir jāparūpējas par to, lai Eiropas Savienībā nebūtu šādu noslēpumu. Un daļa no Eiropas Savienības pilsoņiem arī uh, tagad grib baudīt savas cilvēktiesības. Protams, Spānijas iestādēm konkrēti dati ir jāpublisko, un tās nevar visu laiku tikai slēpties aiz kaut kādiem pantiem un punktiem un aizbildināties, ka šie dati nav pieejami. Arī komisijai savs darbs ir jāveic pēc labākās uh, sirdsapziņas, un neskatoties uz to, lai arī cik slikti strādāt komisija, tas nekavēs mums darīt mūsu darbu pēc labākās sirdsapziņas. Es lūgtu, lai šis jautājums beidzot tiktu izskatīts un ņemot vērā cilvēku tiesību tiesas spriedumu, mēs ļoti labi saprotam, par ko šeit ir runa. Protams, mēs šo jautājumu varam ignorēt, vienkārši norakstīt, aizsūtīt uz Spāniju un pateikt, ka mums tas vairs neinteresē, bet mēs taču varam arī pateikt, kāds ir bijis cilvēktiesību tiesas spriedums. Un Spānijai īstenībā vajadzētu iztrept šo putru, ko tā ir savārījusi, jo Strasbūras cilvēktiesība tiesa ir atzinusi, ka ir bijusi necilvēcīga izturēšanās, un mēs nevaram ko tādu atbalstīt. Paldies! Paldies, tur gaiskungs, lūdzu! Gracias, señora presidenta. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Tiešām šī tēma ir ļoti delikāta un emocionāla. Tā jau teica komisijas pārstāvis. Šie jautājumi tiešām saistīti ar emocionālu attieksmi. Pirms es pieskaros pašam lūgumrakstam, es gribētu teikt sekojošo. Šobrīd lūgumrakstu komitejā mēs atrodamies tādā noteiktā jautājuma attīstības posmā. Migels Anhels eh, Martīnes, mans draugs, arī ļoti labi to zinās. Tad, kad sāks runa par šiem jautājumiem, Margarets kundze, jums nevajag vainot visu laiku Spāniju, jums jābūt ir eiropeiskākiem, tikai ne, nevajag run, šo jautājumu izskatot, ir grūti nedomāt par Spāniju. Margaret, uzklausi mani! Ir ļoti daudzas tēmas, par kurām ir jārunā eiropeiski. Margaret, tu pati saki, ka mēs, spāņi, vienmēr runājam un ļoti daudzreiz izceļam savu valsti. Es nezinu, vai tu nesaproti to, ko mēs sakam, jeb arī tev ir slikts tulkojums. Reizēm tiešām ir jādomā vairāk par Eiropu. Nav vajadzīgs viest gaisā šeit zīmuļus, tad, ja tu nesaproti šo situāciju. Ir jāizprot vēsture, jo šajā gadījumā ar šo lūgumu rakstu mēs pavaram jaunas durvis pētī komitejas darbā. Šeit nav runa ne par labējiem, ne par kreisiem, ne par tautas partiju, ne sociālistiem. Diemžēl 20. gadsimtā Eiropā ir bijušas ļoti daudz konfrontācijas, daudzi kāri. Un Tādēļ šodien mēs atveram jaunas durvis uz vēstures izpratni. Ir cilvēki, kas meklē savus kritušos pirmajā, otrajā pasaules kara laikā, turku iebrukumā Kiprā, tāpat arī komunisma upuri Austruma Eiropā, Balkānu karos arī ir daudz cilvēku gājuši bojā. Uh, Šī tēma sasaucas ar šajās pārējās valstīs notikušiem slaktiņiem. Atgriežoties pie konkrētā lūgumraksta. Man ir informācija no, juridis, no Tieslietu ministrijas Spānijā. Iepriekšējā valdība, Zapatero valdība, tāpat arī patreizējā Mariana Rahoja valdība ir mēģinājušas kaut kā risināt šo jautājumu. Jūs esat saņēmusi vēstuli no Tieslietu ministrijas, un tajā ir atbildes uz dažiem jūsu ģimenes jautājumiem. Viņi mēģina atrast vietu, kur atrod šie dokumenti. Uh, Viņi devušies gan uz Kordovu, gan uz Posādas tiesu, uz Kordovas tiesu, arī uz Kordovas provinces arhīvu. Visi šie meklējumi izrādījušies neauglīgi savā vēstulē, saka Tieslietu ministrija. Un tās ir abas valdības, gan Rahoja, gan Zapatero valdība, kas ir mēģinājuši spētīt šo jautājumu. Tāpat šajā vēstulē ir teikt sekojošais. Šie ir dokumenti, ko viņi nav varējuši atrast, un viņi nezina, kas ar tiem noticis, vai tie ir nozakti, izpostīti, sadedzināti. Viņi vienkārši nevar atrast šos dokumentus, kaut arī ir pieprasījuši šos dokumentus dažādajās arhīvos un tiesās. Tātad tā ir oficiāla informācija no Tieslietu ministrijas. Otra sūdzība, ko jūs pieminat savā logumrakstā. Jūs zinat, ka cilvēka ekshumācijas un identifikācijas iespēja kapsētās par to pieņem, ad, pieņem lēmumu gan Kordovas pašvaldība, gan Antalūzijas autonomais reģions. Tātad kompetence pār mirstīgo atlieku ekshumāciju ir reģiona pašvaldības rokās. Andalūzijas reģionālā pašvaldība var nolemt par to, vai ekshumēt šīs atliekas vai nē. Gan uh, eh, Meijera kunga, gan Jaņesa kunga uh, partija atrodas šajā reģionālajā pašvaldībā Andalūzijā, viņi ir ievēlēti, tā tad viņi varētu virzīt šos te jautājumus. Tieslietu ministrija atgādina, ka tieši reģionālā pašvaldība var šeit kaut ko darīt. Lūgumrakstu komiteja un arī Eiropas komisija nevēlas krāpties Eiropas Komisija saka, ka viņi nav kompetenti šajā jautājumā. Mēs, protams, varam sūtīt vēstules Spānijas varas iestādēm. Priekšsēdētājs kundze. Mēs varam rakstīt vēstules tiesām, taču vismaz Spānijā tiesas ir neatkarīgas, un mēs nevaram tām norādīt to, kas ir jādara vai kas nav jādara. visi demokrātiski ievēlētie politiķi zina, ka tiesas ir neatkarīgas un tiesas zinās, kas viņām ir jādara. Mēs varam nosūtīt vēstules politiskajiem varas pārstāvjiem, kas varētu nodarboties ar šiem jautājumiem. Kā jau es iepriekš teicu, kad Eiropas komisija teica, ka tā neko nevarēs izdarīt šajā jautājumā, jo tā nav kompetenta šajā jautājumā tad es to saprotu. Mums ir jāraksta vēstules Kordovas pašvaldībai, Andalūzijas autonomajam reģionam, vēstules ar aicinājumiem palīdzēt šai ģimenei. Paldies, priekšsēdētājs. Eh, Paldies, Gasēsa kungs. Okay. Gracias, presidenta. Eh, Paldies, priekšsēdētāja kundze. Nav šaubu, ka šis jautājums ir ārkārtīgi svarīgs. Tas ir jautājums, kas paliks lūgumrakstu komitejas vēsturē. Tas ir svarīgs jautājums deputātu darbībā Eiropas parlamentā šeit. Anselmo Giermo Gomes, kas mūsos noteikti ieklausās arī šobrīd var pateikties savai ģimenei par to, ka tā šo tēmu ir ienesusi arī šajā parlamentā, Eiropas parlamentā. Mums ir jāpasakās šai ģimenei par to, ka tā mēģina panākt kaut kādu skaidrību šajā jautājumā. Tas ir milzīgs uzdevums, un tas ir arī tāds kā ziedojums piedalīties šajās debatēs, uzsākt šīs debatas, stāstot par savu personisko ģimenes vēsturi protams, ka jau no individuālā viedokļa šis jautājums ir svarīgs, taču ne tikai tas ir jautājums un tā ir lieta, kas plūst pāri individuālās lietas robežām. Tas ir kolektīvas dabas jautājums un problēma. Mani kolēģi un draugi šeit visi, kas uzstājās, jau izgaismoja dažādos aspektus. Jāņes kungs, Meijer kungs, Romevas Ruēdes kungs, Aukenas kundze. Visi mēs atzīstam, ka šis ir būtisks brīdis. Tiešām, pareizi jūs teicāt, ir atvērts jaunas durvis durvis, kas ir tādas ved uz ļoti cēlu ceļu, viscēlāko, ko Eiropas parlamenta deputāts vien var iedomāties. Proti cilvēktiesību ievērošanas nodrošināšana ir šis ceļš, kas mums ejams. Ir atvērtas durvis, kas ļaus mums uzklausīt un dzirdēt tūkstošiem cilvēku balsu. Tie ir cilvēki, kas netika uzklausīti. Patiesība ir tikusi slēgta, slēpta ļoti daudzas desmitgades. Vēsturiskā patiesība tika noklusēta, bet šodien tā parādās šeit, Eiropas parlamenta lūgumrakstu komitejā. Tiešām transcendentāls jautājums. Un šo jautājumu mēs nevarēsim apslēpt izmantojot kaut kādus vājus argumentus, juridiski vājus argumentus. Mēs jau atklājām, atmaskojām šo juridisko argumentu vārgumu. Manuprāt, lūguma rakstu komitejai vajadzētu prasīt papildus juridisko informāciju un pārskatus. Mēs esam saņēmuši komisijas atzinumu Eiropas komisijas atzinumu, taču mums ir nepieciešami arī juristu atzinumi, kas mums sniegtu pilnu informāciju un kas palīdzētu mums aizsargāt pilsoņu tiesības un cilvēku tiesības. jo šie juristi atzinumi daudz labāk iezīmēs ceļu nākotnē, risinot šo milzīgo darbības lauku un problēmu loku, kas būs mūsu lūgumrakstu komitejas uzdevumā. Man ir vēl kāds ieteikums. Manuprāt, Kolēģi jau izteica šo domu zināmā mērā, taču es gribētu vēl to papildināt. Manuprāt, ir nepieciešams lūgumrakstu komitejai šīs durvis paturēt atvērtas. Pētī komitejai būtu jāuzņems atbildība par to, ka, lai tā nepārtrauktu šīs vēsturiskās diskusijas un šo te vēsturisko tendenci. Mums ir jāmēģina ievākt papildus informāciju, lai stiprinātu savu viedokli un pozīciju. Neviens no tiem, kas šeit ir ieradies, neviens no Giermo Gomesa ģimenes, neviens arī no citu zudušo spāņu ģimenēm uh, nedrīkstētu nonākt tik nepatīkamā situācijā nākotnē, kad viņi ir pilnīgi neaizsargāti, un Eiropas Savienība un Eiropas parlaments neaizstāv viņus un neiestājas par viņu cilvēku tiesībām. Tāds ir mans lūgums, ko es gribu pievienot visiem tiem lūgumiem, kurus izteica pārējie kolēģi. Paldies, prezidents! Paldies, Martīnes Martīnes kungs. Paldies, priekšsēdētāja kundze. Jau gandrīz viss ir pateikts šajā lietā. Es arī gribu pievienot savu balsi visam tam, kas šeit izskanē. Esmu ļoti priecīgs, ka arī Aukens kundze izteicās par šo jautājumu. Lai neiz, neliktos tā, ka šī ir tikai tēma, par kur runā tikai spāņi. Ļoti labi, ka Aukens kundze jūs izteicāt savas domas tiešām šajās debatēs ir jāiesaistās arī citiem eiropiešiem, citiem demokrātiem, ne tikai spāņiem. Es ļoti gribētu, lai lūgumraksta autori, lai viņa ģimene zinātu, ka arī Eiropas parlamenta viceprezidents ir iesaistījies šī jautājuma izskatīšanā, viņš vēlas iesaistīties tajā. Gribu uzsvērt to, ka ir e, jāizturas ar cieņu pret šo ģimeni jāizsaka viņiem vislielākie cieņas apliecinājumi. Šī ir ģimene, kas ir ļoti daudz ko pārcietusi, kā teica bojāgājušā cilvēka mazmeita, viņa meita nav tikus pār šai traģēdijai. Visu mūžu viņa ir pārdzīvojusi to ka nezinu, kur atrodas tēva mirstīgās atliekas. Ļoti labi, ka viņi ir izteikuši uzticību demokrātiskām iestādēm. Reizēm gan atbildes ir bijušas neapmierinātas, ne, neapmierinošas. Taču ļoti labi, ka šīs kundzes ir nonākušas līdz Eiropas parlamentam, un es domāju, ka tas mums uzliek lielas saistības. Mēs nedrīkstam viņas pievilt. Viņas liek cerības uz mums, viņas mums uzticas. Tātad viņas uzticas Eiropai, demokrātiskai Eiropai, vērtību Eiropai. Tikai šī te demokrātija ir palīdzējusi Eiropa, eh, Spānijai iesaistīties Eiropas konstrukcijā gan ar trīs desmitgažu novēlošanos. Jo sākotnēji Franko režīmu valdīšanas laikā šīs vērtības nebija pieņemamas Spānijā. Būtu ļoti slikti un nepareizi, ja mēs uh, likt vilties šīm dāmām, jo viņas ir drosmīgi turpinājuši savu cīņu, neskatoties uz negatīvajām atbildēm. Viņām bija jānonāk šeit līdz Briselē. Viņām no šejienes ir jāpaņem līdz cerību, gaismu un kaut kāda vīzija nākotnē. Un jāsaprot, ka viņas ne tikai tiek uzklausītas, bet arī tiek pavērti ceļi problēmu risināšanai. Tik daudz gadus nav bijis informācija par bojā gājušo cilvēku. Manuprāt, šis konkrētais gadījums ir simbolisks, tas ir eiropeisks. Manā valstī, tāpat kā vairumā dalību valstu, šobrīd ir liels ciešanas, jo šķiet, ka mēs it kā attālinamies no solidaritātes un demokrātijas, kas ir pamatvērtības Eiropā. Uh, Un tādēļ šobrīd ir vēl svarīgāk nekā jebkad pēc būtības atbildēt uz šādiem lūgumrakstiem, kur runa ir par mūsu pamatvērtībām. Bez tām jāsaka, ka Luis Jaņas pilnīgi pareizi atzīmē, ka ir lūgumraksti, kas ir ļoti pieticīgi, un šos lūgumus mēs nevaram noraidīt. Mēs taču nevaram prasīt, lai šie cilvēki dotos vēl tālāk uz citām iestādēm prasīt risinājumu. Šī tēma joprojām ir dzīva. Un tā būs dzīve ne tikai tikmēr, kamēr dzīvo šī bojāgājušā cilvēka meita, kas ir mana, manas paudzes pārstāva, bet šī tēma būs dzīva un neatrisināta um, turpināsies arī viņas meitas dzīves laikā, mazmeitas dzīves laikā. Diemžēl līdz šim nav rast risinājumu šādām te problēmām. Šis konkrētais gadījums, par ko ir runa, ir ļoti elementāra prasība. Es piekrītu tam, ka lūgumraksts jāpatur atvērts, jāievāc juridiski informācija, ļoti labi saprotu komisijas teikto taču es neuzskatu, ka Eiropas komisija tādējādi nogruž atbildību kādam citam. Nē, Eiropas komisija mums saka to, ko to saka daudz reizes, nav tāda tiesība akta vai tāda punkta Eiropas tiesībās kur ir konstatēts Spānijas varas iestāžu kaut kāds uh, rīcības pārkāpums. Eiropas komisija ir tiesību uh, šo te līgumu sargs. Līgumos runa ir arī par tādām vērtībām kā identitāte, kas ir Eiropas konstrukcijas pamatā. Eiropas komisijai ir jāturpina izskatīt šī lieta, it īpaši, ja to prasa lūgumrakstu komiteja. Komisijai mums jāpalīdz ir rast iespējas šī konkrētā gadījuma un konkrētā lūguma apmierināšanai. Mēs nedrīkstam uh, nodzēst šīs te ģimenes cerības, mums tās ir kaut kādā veidā jāpatur dzīves. Vēl divas lietas, kuras es gribētu teikt. Šeit neviens vēl nav pieminējis šodien, ka runa ir par terorismu upuri. Šīs abas kundzes ir terorismu upuras, tā varētu teikt jo viņu vectēvs ir gājis bojā tādos pašos apstākļos kā citi terorismu upuri Spānijā. Ja mēs nebūsim solidāri ar šīm kundzēm, tad mēs nedrīkstam solidarizēties arī ar citiem terorismu upuriem, kas gājuši bojā Spānijā vēl tikai pirms pāris gadiem. Un pēdējais komentārs ir autokritisks Es daudz gadus nodarbojos ar politiku, tāpat kā daudz šeit klātsošie spāņi. Spānijā joprojām daudzas lietas netiek izskatītas. Es dzīvoju kādā pašvaldībā, kas ir pilsēta, tas nav nekāds ciemats. Tad, kad es izēju uz ielas, tad mm, viena no ielām ir generālisimo Franko vārdā nosauktā avēnija tā netiek saukta par Francisko Franko avēniju, tā tiek saukt par Generalissimo uh, avēniju. Tieši tāpat varētu uh, arī saukt par uh, Musolīni ielu, kaut kur ielas un citus. Un tā, tā ir tā pilsēta, kurā es dzīvoju, kas joprojām ielas sauc Generalissimo vārdā. Man iet pa šo ielu man tiešām nāk nelabums tad, ja es eju pa šo ielu. Katram mums ir savu ģimenes vēsturi un savu personiskā dzīve, savas personiskās ciešanas, ar kurām viņš tiek galā labāk vai sliktāk. Taču kopumā Spānijā ir ļoti daudz neaizvērtu vēstures lapušu. Šodien demokrātiskajā Vācijā neviens nevar iedomāties, ka kādu ielu varētu nosaukt fīreru vārdā tāpat kā mēs nevaram iedomāties Staļina ielu. Taču Spānijā daudzās pašvaldībās joprojām ir generalisimo iela. Tā ir eiropeiska problēma. Par to ir jādiskutē un ir jāaicina pievērst tam uzmanību. Ja mēs neesam spējuši mainīt šo realitāti, tad ir jāaicina pie varas esošos pievērsties tam un kaut ko darīt. Nobeigumā es gribu pateikties mūsu komitejas sekretariātam un administrācijai par to, ka pieņemts šis lūgumraksts. Nu, teiksim, šis lūgumraksts nav tāds parastas dabas lūgumraksts, bet liels paldies, ka jūs to iekļāvāt šajās debatēs. Uh, jo es uzskatu, ka tas ietilps mūsu atbildībā. Paldies par uzmanību un vislielākais paldies uh, frankisma upura meitai un mazmeitai, kas šeit ir ieradušās pavērojiet tos dokumentus, kas mums šeit iesniegt. Tie tiešām ir iespaidīgi. Šeit, piemēram, ir pašvaldības dokuments. projektu, kuram apakšā ir zīmoks. Un šeit ir rakstīts, ka šis indivīds, tātad Anselmo Giermo, ir pietiekami progresīvu ideju autors. Viņš ir arī brīvmūrnieks. Tās, tās tā tad ir tās noziedzīgās lietas, ko viņš ir pastrādājis. Man liekas, ka šis dokuments ir ļoti sens, bet tas ir ļoti pārsteidzošs. Šis cilvēks tika nogalināts 1936. gadā, 1943. gadā atkal tiek rakstīts par viņu. Tātad septiņus gadus pēc slepkavības tiek atdoti viņam, viņa eh, mantiniekiem tie īpašumi, kas tika konfiscēti šim te nogalinātiem cilvēkam. Es domāju, ka kādu dienu būs jāapraksta šis te patiesais holokausts, kas notika Spānijā pēc pilsoņu kara beigām. Nevis pilsoņu kara laikā, bet gan pēc pilsoņu kara ir noticis šis holokausts fašisma apvērsums triumfēja atsevišķās Spānijas daļās. Ja kāds bija bijis republikānis, tad viņš, protams, tika novākts. Viss šis holokausts tika zinātniski sagatavots, tika nogalināt visi tie, kas nepiekrita totalitārajām idejām. Arī baznīca ieņem totalitāru nostāju, ja kāds iestājas pret to, tad tas arī tik nogalināts. Viss šī situācija ir jāpēta, lai mēs paši varētu attīrīties. Mēs neesam spējuši attīrīties gandrīz vai 40 gadus pēc frankismu. Lielas paldies, ka jūs tik pacietīgi manī klausījāties. Man, es nevarēju neizteikties par šo jautājumu. Paldies. Uh, uh, 30 sekundes, please. Okens kundze, bet neilgāk par pusminūtu lūdzu. Labi, tā arī darīšu. Gribēju tikai atvainoties Karlosam. Es esmu Dāņa avīzēs par šo jautājumu lasījusi, un es lasīju par tiesnesi Gazonu uh, Dāņu avīzēs, un patiešām šis jautājums man sadusmoja, pirms vēl biju izlasījusi visu rakstu līdz galam. Uh, Un komisijas argumentācija bija pilnīgi absurda. Un, protams, eh, kolēģi izteikumi izgaisināja eh, manas, eh, man, manī valdošos prototīpus, un es domāju, ka cilvēkiem ir tiesības uzzināt patiesību. Un mums ir uh, eh, jāuz eh, aicina Baltazars Garsona kungs pie mums, eh, lai viņš mums pastāsta patiesību. Tas patiešām būtu ļoti labi. Es domāju, tā ir veiksmīga doma. Un es atvainos kolēģiem, ka varbūt uh, biju sākumā pārāk stereotipiski noskaņot. Paldies! Lūdzu, vienu minūti, uz, lai sniegtu atbildi. Paldies, priekšsēdētāji! Gribēju tikai nedaudz precizēt. Es gribu teikt komisijai, ka neesmu nekāda Eiropas likumdošanas eksperta, neesmu arī juriste, un es esmu ļoti uzmanīgi iepazinusies ar Eiropas pamatiesību hartas 8. panta otro punktu par to, kā jāizturas pret personu datiem, lai, piemēram, aizsargātu šo cilvēku vai ņemot vērā kādu citu leģitīmu iemeslu. Katram cilvēkam ir tiesības eh, iepazīties ar datiem, kas viņu tiešā veidā skar. Tātad tiem nav jābūt datiem, piemēram, par mani, bet tie var būt dati, kas skar mani, kas skar konkrētu personu. Tur ir trīs rindiņas. Tiek runāts par lojalitāti, tad par datiem, Un šeit ir runāts par tiem datiem, ku, ar kuriem drīkst iepazīties cilvēks, kuru tie skar. Protams, neesmu nekāda eksperta, speciālista, es vienkārši māku lasīt. Atbildot uz Itur Gaiskunga uh, eh, izteikumiem. vai lūgumraksts patiešām ir tik eh, svarīgs, vai tas eh, pavērs durvis uz jauniem ceļiem, piemēram, runājot par horvātiem un turkiem. Nu, un īstenībā tas jau nav nekas aplāms. Ja tas ļaus noraut noslēpumainības plīvu no daudzām lietām, tas patiešām eh, ir tikai apsveicami. Jūsu paskaidrojums par uh, tieslietu ministrijas darbu. Jā, jums pilnīgi taisnība. Ir ārkārtīgi daudz arhīvu materiālu. Mēs varam ar tie iepazīties. Tur ir runāts par civilajiem militāru diktatūras upuriem. Ir arī kāda vēstule. Es labprāt jūs ar to iepazīstinātu. Tajā kāds tieslietu ministrijas ierēdnis raksta, ka, piemēram, Kordobas par situāciju Kordobas cietumā un nav nekādu pierādījumu, ka, piemēram, eh, kāds tur būtu bijis ieslodzīts, ka kāds no maniem radiniekiem tur būtu bijis ieslodzīts un es eh, varu jums parādīt šo vēstuli. Esmu paņēmusi to līdzi un Kordobas pašvaldība un arī iedzīvotāja reģistrs man sniedza izziņas, un ir ļoti grūti griezties tiesā. Es taču nevaru pateikt tiesnesim atvainojiet. Jau 76 gadus eh, nekas nav zināms, un vēstulē vispār nekas netiek runāts par to, ka ir iespējams griezties tiesā. Nav bijuši nekādi kontakti ar tiesām, es gribēju vienkārši to pateikt, jo vēstulē, kas ir manā rīcībā, vispār nav nekas par to runāts. Būtu patiešām jauki, ja būtu iespējams uzrakstīt vēstuli pašvaldībai. Viņiem ir kultūras arhīvs, bet viņu rīcībā nav šādu datu. E, var jau būt, ka jums ir taisnība, varbūt, ka visi dokumenti ir tapuši iznīcināti, nu varbūt, ka žurkas tos ir apēdušas. Jā, tā ir 70 gadus sena pagātne, bet nu ir iespējams taču to pārbaudīt, vai patiešām tas atbilst patiesībai. Uh, Nu, ja, piemēram, ierēģiem nav laika nodarboties ar šo jautājumu, es pati varētu doties uz arhīvu un jautājumus izskatīt, bet tas ir mans lūgums, bet neviens pat neuzskatīja par vajadzīgu man atbildēt. Es esmu saņēmusi ļoti daudz atbilžu, bet šī iestāde pat vispār nav atbildējusi uz maniem telefonu zvaniem. Nu, varbūt, ka tieslietu ministrija varētu ar viņiem sazināties. Iturgājs kungs, nu, neilgāk par pusminūti. Paldies, ļoti, ļoti lakoniski. Es varu runāt tikai par to, ko ir rakstījusi tieslietu ministrija. Viņi sazinājās ar Posādasas tiesu un Kordobas tiesām un Varbūt jums vajadzētu sazināties ar tieslietu ministrijas ierēģiem. Es jums varu nosaukt tā cilvēku vārdu, ar kuru jūs varat sazināties. Un viņi noteikti jums varēs sniegt nepieciešamo informāciju. Nu, varbūt, ka šis cilvēks ir kļūdījies, jūs varat viņam palīdzēt, eh, noskaidrot patiesību. Un vēl, jūs runājat par Horvātiem un Turkiem. Par Turkiem. Nē, godīgi sakot, eh, š mēs esam pieredzējuši, ka Kiprā cilvēki turku okupācijas laikā ir cietuši, arī šeit mātes meklē savus dēlus, cilvēki ir pazuduši, kiprieši, Kipras grieķi, vācieši, francūži, jā, visiem viņiem ir sava sāpe un ir miljoniem eiropiešu, kas joprojām meklē savus tuviniekus. Un es, protams, arī tāpat kā visi citi vēlos, lai šie cilvēki tiktu atrasti. Paldies! Turpin priekšsētētāji, paldies, ka jūs mūs iepazīstinājāt ar savu lūgumu rakstu. Un e, šīs diskusijas bija ļoti pamatīgas, garas. Mēs esam izstrādājuši kopīgu pozīciju un. Protams, e, ne visi kolēģi bija vienas prātis, bet varu secināt, ka visi esam vienas prātis par to, ka lūguma raksts ir jāatstāja atvērts. Mēs darīsim visu, kas ir mūsu iespējās, lai Spānijas tieslietu ministrs mums sniegt savu atbildi, mums ir jāsazinās ar attiecīgajām iestādēm, lai demokrātiski iestāde veiktu savu demokrātisko uzdevumu godam. Un vēl ir papildus prasība komisijai, lai viņiem pateiktu, ka ir nepieciešams veikt vēl papildus analīzi, lai pārbaudītu, kā tiek ievērots subsidiaritātes princips eh, tieši šajā gadījumā. Protams, kopienas institūcijām tas ir ļoti svarīgi un ir jāparedz, ka e, tā iestāde, kas ir vistuvākā pilsoņiem, ir uzņēmusies saistības parūpēties par savu pilsoņu likteni, kā tas ir teikts komisijas atbildē. Un, protams, Eiropas institūcijām ir jāaizsargā pilsoņi un Jāsaprot, ka Eiropas institūcijām ir jāievēro savas kompetences, arī komisijai tajā skaitā, un ir jāiejaucas, ja, piemēram, kāda pilsoņa tiesības un privilēģijas tiek pārkāptas. Ko es vēl vēlējos uzsvērt? Proti, par to, eh, ka nav iespējams saņemt informāciju par trešajām eh, pusēm par trešajām personām, bet tā ir visai dīvaina komisijas interpretācija šajā jautājumā. Es uzskatu, ka mēs varam pieprasīt papildus paskaidrojums no komisijas. Paldies visiem, kas piedalījās debatēs, un paldies arī abām lūguma raksta autoriem. Jā, priekšsēdētājs kundze. Itur gaisa kungs pareizi teica, mums eh, šī vēstule ir jānosūta arī Andalūzijas reģionālajai valdībai. Mēs pārstāvam politisko grupu, kas arī darbojas valdībā un ir īpašs eh, īpaša komisija, kas izskat šo dokumentu, un es domāju, ka arī šis lūgumrakstam ir jāpievieno to. Jā, turpin priekšsēdātāji, ja mēs runājam par vietējām iestādēm, protams, ir atbilstoši teikt, ka mēs kā lūgumrakstu komiteja varam ar tam sazināties. Liels paldies, un tagad došu uh, vārdu Meijera kungam, kas turpinās vadīt sēdi.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 Just so that, just if I could yeah. inform you that. Muy bien. Vamos entonces a, a continuar, si me lo permiten. Paldies, turpināsim darbu. Lūdzu, ja jums ir kādas privātas sarunas, tās varat noturēt ārpus zāles, lai mēs varam eh, ķerties pie nākamā lūgumraksta. Eh, tā ir, tas ir lūgumraksts, ko ir eh, iesniedzis Lielbritānijas valsts pietirīgais Kristofers Stokvēls. Vai es tomēr izdzirdēju, ka 15. punkts šodien netiek izskatīts, saka priekšsēdētājs. Tādēļ runāsim par 16. lūgumu rakstu 10.32, ko iesniedzis um, Manuels Altemīrs Mergelina par Eiropas skolu absolventu diskrimināciju saistībā ar uzņemšanu Spānijas universitātēs. Lūdzu, jums vārds. Paldies, ja tur gaiskungs. Varbūt pašā sākumā es drīkstu paust savu atbalstu. Uh, Angulo kundzei un gribēju paust savu līdzjūtību. Es šeit runāšu par pilnīgi citu problēmu un Varbūt, ka šī lieta nav tik emocionāla kā iepriekšējā, bet tomēr eh, gribēju paust jums savu sāpi. Es runāšu par to, eh, kādu diskrimināciju izjūt eh, cilvēki no uh, universitātēm, kas ir absolvējuši Eiropas skolu un kā viņi tiek diskriminēti, ja viņi vēlas tālāk studēt Spānijā. Uh, Absolventiem rodas grūtības, ja viņi, piemēram, vēlas studēt Spānijas universitātē. Komisija eh, arī ir konstatējusi, ka pastāv šādas grūtības. Komisija ir arī sniegusi savu atzinumu lūgumrakstu komitejai, ko jūs varat atrast dokumentos. Spānijas skolnieki īstenībā e, ir vieni no tiem e, skolniekiem un studentiem, kas visretāk paš, paliek studēt pašmājās. Jūs varat arī e, atrast pētījumu rezultāts, kas to aptipri, apstiprina. Pētījuma nosaukums ir sekojošs. Eiropas skolas absolventu profesionālās karjeras izvērtējums. Un pētījumā Eh, šāds fakts tiek konstatēts ar izbrīnu. 71% no Eiropas skolas absolventiem studē paši savā valstī, un tikai 51% no spāņu studentiem paliek studēt savā valstī, un te rodas grūtības. Es gribēju teikt, ka komisija lūguma rakstu komitejai uh, norādīju uz kādu darba grupu Andalūzijā, kas strādā pie tā, lai izskaust šo problēmu. Tie Eiropas skolas absolventi, kas eh, vēlas studēt Spānijas universitātēs, patiešām cieši no diskriminācijas. Kur tad ir problēmas sakne? Jāsaka, ka Spānijā pastāv tādas normas, kas izvērtē uh, Spānijas uh, absolventu atzīmes un izvērtē viņu iespējas iestāties Eiropas skolā. Visi, un te ir runa par visiem Spānijas studentiem, kas kādreiz ir studējuši ārzemēs. Ko tas nozīmē? Tātad Spānijā jums ir jānokārto eksāmens ar atzīmi no 5 līdz 10 ballēm, lai varētu turpināt studijas. Tātad, lai jūsu uh, eksāmena rezultāti tiktu ieskaitīti. Citur ir se, tās ir 6 līdz 10 balles. Tātad, ja jūs vēlties iestāties Eiropas skolā, tad sešnieks tiek. Ja jūs vēlaties iestāties uh, universitātē pēc Eiropas skolas, jums ir jāsasniedz vismaz sešu bāļu atzīme, kas tiek automātiski pielīdzināts piecām balēm, kas ir spēkā Spānijā. Es šeit runāju par uh, Eiropas skolas absolventiem un it sevišķi par tiem, kas ir beiguši spāņu nodaļu. Tas varētu attiekties uz maniem bērniem, bet uh, ar šādām grūtībām sastopas nevis tikai viņi, bet visi citi Eiropas skolu absolventi, kas vēlas uh, turpināt studijas Spānijā. Ir, piemēram, jaunieši no franču nodaļas, kas vēlas turpināt studijas Spānijā, viņi sastopas ar tādu pašnegodīgu attieksmi, un tas pats attiecas arī uz uh, Uh, angļu studentiem un visiem pārējiem, kas vēlētos varbūt kādreiz studēt Spānijā. Domāju, ka šāda diskriminācija nelabvēlīgi ietekmē personību brīvu pārvietošanos, un īstenībā Eiropas Savienības līgumā uh, šī ir minēta kā viena no pamatbrīvībām. Spānija pārkāpi Eiropas Savienības līgumus, tajā skaitā arī pamatiesību hartu un arī uh, piekto pāntu uh, Eiropas statūtu nolīgumā, kas ir noslēgts uh, starp vairākām valstīm. Ko komisija ir teikusi? Lūguma raksta autors ir iesniedzis uh, sūdzību, un Eiropas komisija teica, ka dalību valstis ir vienīgās, kas ir atbildīgas par izglītības sistēmas izveidi. Tātad subsidaritātes princips. Jā, tam var piekrist. Tālāk komisija teica, ka likumdošanai nevajadzētu novest pie tā, ka kāds uh, ār, ārzemes skolas absolvents tiktu diskriminēts vai pret viņu uh, kāds izturētos negodīgi. Jā, tam es arī varu piekrist, bet mēs varam secināt, ka Spānijā esošā likumdošana uh, diskriminē ārzemes skolu absolventus. Spānijas iestādes ir izstrādājušas formulu, lai pārēķinātu šīs balles un atzīmes, un komisija saka, ka īstenībā tas nepārkāpja Eiropas Savienības likumdošanu, bet es tam nevaru piekrist. Spānijas likums, man tā šķiet, mēģina panākt to, ka visi absolventi varētu baudīt vienlīdzīgas iespējas, ja viņi grib iestāties Spāņu universitātē. Un, protams, eh, beidzot vidusskolu ir ļoti svarīgs, ir ļoti svarīgi, kāda ir jūsu vidējā atzīme, jo, jo augstāka atzīme, jo lielāks iespējas iestāties augstskolā, un ir arī noteikti minimālā atzīme, kas ir jāsasniedz, lai vispār uh, pārvarētu pirmos lieksni. Īstenībā Spānijā tiek panākts pilnīgi pretējs efekts, jaunieši tiek diskriminēti bez jebkāda attaisnojuma. Tātad konkrētas studentu grupas vienkārši tiek uh, diskriminētas. Komisija apgalvo, ka Spānijas iestādes neņem vērā izvērtējuma sistēmu citās valstīs, nosakot um, pielaišanas iespējas. Es tam nevaru piekrist. Es varētu piekrist tam, ja Spānijas iestādes nepārēķinātu atzīmes un nepielāgot tās kaut kādai atsevišķai sistēmai. Ja kāda balle vai atzīme tiek eh, pazemināta, tad ir eh, jābūt pamatojumam, kādēļ atzīme ir pazemināta, bet eh, mēs nekādus pierādījumus šādu aprēķinu pareizībai nesam redzējuši. Es gribu teikt, ka Komisija ir pārāk vienkārši un daļēji arī nepareiz atbildējusi uz manu lūgumu rakstu. Kādēļ es vispār esmu vērsies lūgumu rakstu komitejā Eiropas parlamentā? Es mēģināju uh, atrast kaut kādu risinājumu šai problēmai. Es ļoti laipni lūdzu Spānijas iestādēm atrisināt eh, šo kļūmi, bet nekas nenotika. Es esmu sazinājies arī ar vecāku komitejām, esmu sazinājies ar komisāru Kallasu, viņš uzrakstīja izglītības ministram Spānijā, bet tas nu, neko nedeva. Nu, īstenībā laiks iet uz priekšu, mani bērni jau drīz beigs vidusskolu, bet eh, nekāda risinājuma vēl nav atrasti. Tagad nesen Spānijā nomainījās valdība un uh, vislabāk uh, šo problēmu varētu atrisināt mierīgi vienojoties. Spānijas iestādēm vajadzētu būt pretimnākošākām. Es esmu Eiropas Savienības ierēdnis. Ņemot vērā eh, darbā gūto pieredzi, es zinu, ka lūguma rakstu komitejas darbība varētu šeit nākt par labu. Protams, eh, jūs varētu arī vērsties komisijā. Sešus gadus komisijā darbojas nodaļa, kas izskata tieši šos jautājumus. Es varu teikt, ka pēdējo desmit gadu laikā Pateicoties tieši komisijas eh, darbībai, komisijas rīcībai, eh, ļoti daudzas tradīcijas un prakses, kas bija iesakņojušās dalību valstīs, ir mainītas. Un tas bija barjeras un šķēršļi, kas tika būvēti vienkāršajiem pilsoņiem, kas eh, viņiem liedza pilnībā izbaudīt sev pienākušās pamatbrīvības. Tālāk gribēju pateikt, ka ir uh, angļu valodā sagatavots pētījums, uh, ko 2011. gadā izstrādāja Eiropas komisija. Tur ir runāts par ES tiesas spriedumu ietekmi uz tiešo aplikšanu ar nodokļiem. Šeit ļoti daudzās lapusēs tiek runāts par spriedumiem, ja tur ir atsaucis uz tiešo aplikšanu ar nodokļiem un gribēju teikt ka ir konkrētas ģenerāla direkcijas eh, komisijā, kas ir ļoti aktīvas, ja vajag apšaubīt dalību valstu likumdošanu. Komisijas administratīvajā darbā neesmu guvis pārāk lielu pieredzi. Es nezinu, kā, ko tad īsti dara izglītības ģenerāla direkcija, bet es teiktu, ka ir ģenerāla direkcijas, kas ir daudz aktīvākas un ka, piemēram, ja uh, mans lūgumraksts skartu citu jomu, iespējams, uh, es apmierinošu atbildi saņemtu daudz ātrāk. Un tagad kāda preses relīze, ar ko iepazinos nesen. 26. oktobra paziņojums presē, to ir paudzis Eiropas parlaments. Kas šeit ir teikts? Parlaments pieprasa nojaukt barjeras, kas traucē pilnveidot vienoto tirgu. Un šeit tiek runāts par daudzām jomām, piemēram, autoreģistrācijas nodevas, ja jūs vēlties automašīnu reģistrēt citā valstī, konta atvēršana bankā, pārceļoties uz dzīvi citā vietā un tā tālāk. Nu, ko es ar to gribu teikt? Es gribu teikt, ka maniem bērniem nevajag ciest par to tādēļ, ka esmu izlēmis strādāt Briselē un sūtu savus bērns Eiropas skolā. Nu, viņus taču nedrīkst par to sodīt. Tādēļ esmu vērsies lūguma rakstu komitejā. Vēlējos jūs lūgt pārbaudīt um, uh, manu prasību, vajadzētu to izskatīt arī no juridiskā viedokļa, vai viss ir atbilstīgi un gribētu, lai jūs darītu visu jūsu spēkā esošo, lai mainītu Spānijā valdošās normas. Paldies, turpin priekšsēdētājs Manuel. Tu zini, eh, kāda procedūra tiek izmantota lūgumrakstu eh, komitejā un došu vārdu kolēģim no komisijas. Eh, paldies! Es došu vārdu kolēģim, eh, kas eh, pastāstīs vairāk par juridiskajām finesēm, bet mums ir izveidojies arī dialogs ar Spānijas iestādēm un Mēs īstenībā nepiekrītam, pilnībā nepiekrītam lūguma raksta autoram. Uzskatu, ka Spānijas iestādes m, mm, pilnīgi likumīgi uh, Eh, pārveido atzīmes saskaņā ar Spānijā izveidoto atzīmes sistēmu. Ir piemēram ABCF eh, atzīmes un eh, vērtējumi, tas ir spēkā citās valstīs, tad ir valsts, kur ir desmitbaļu sistēma un savādākas sistēmas, bet Spānijā uh, Eh, tiek salīdzināti seši, tātad eh, sešu bāļu sistēma ar piecu bāļu sistēmu, kas ir minimālā norma, kas jāsasniedz, ja vēlaties iestāties augstskolā. Mēs šeit nesaskatām nekādu pārkāpumu faktu un uh, gribu teikt, ka runājot par vienoto tirgu, jums ir jāpierāda, ka pastāv barjeras, lai uzsāktu pārkāpumu procedūru. Ja jūs runājat par izglītību, no nu, jums ir jāpierāda, ka ir pārkāpumi, ka ir notikusi diskriminācija. Tas ir daudz sarežģītāk. Es nezinu, ko vēl šeit piemetināt. Es domāju, ka savu pozīciju esam pietiekami labi izklāstījuši, jums eh, jau uzrakstījām atbildi, un mums ir bijusi saziņa arī ar eh, lūgumrakstu autoru pirms tam. Paldies, došu vārdu jūs kolēģi, es nezinu, kā viņu sauc. Jā, es esmu Marija Higgins. Uh, Thank you. Just to add a few, few elements. No cilvēka resursu ģenerāla direkcijas Eiropas eh, komisijā. Gribēju pateikt, ka tas ir normāli, ka dalību valstīs ir eh, atšķirīgas atzīmju sistēmas, ir atšķirīgas baļu sistēmas, un uh, Jā, bieži vien tas rada izaicinājumu. Mēs mēģinām situāciju vienkāršot, un ir inspektori, kas strādā dalību valstu izglītības ministrijās. Viņi jau katras valsts izglītības sistēmu pazīst vislabāk. Mēs esam sazinājušies ar spāņu inspektoriem, lai labāk izprastu lietas būtību, un kā jau kolēģis teica, šie cilvēki balstās uz gūto pieredzi, lai izteiktu kaut kādu spriedumu. Jāsaka, ka ir e, tehniska darba grupa, kas ir atbildīga par Eiropas bakalauriātu un tiek izveidota e, tāda atzīmju sistēma, uh, atzīmju skala, tabula, lai dalību valstis arī varētu saskaņot, eh, tātad eh, atbilstīgi izvērtēt, vai, eh, piemēram, vienā dalību valstī saņemtās atzīmes, kādai atzīmei citas valsts sistēmā tās atbilst. Un līdz ar to dalību valstis vieglāk var veikt aprēķinus un izvērtēt kritērijas, kas studentam ir uh, Mm, jāsasniedz, lai varētu iestāties citas valsts augstsolā. Paldies! Vai vēl kāds vēlētos izteikties pirms lūguma raksta autoram došu noslēgumu vārdus? Lūdzu. Paldies, es tikai gribēju piemetināt. Protams, es visu nevaru pastāstīt ļoti detalizēti, bet eksāmeni un pārbaudījumi Eh, kas ir jāiztur maniem bērniem. Piemēram, ja viņi saņems piecas balvas, viņi izkritīs eksāmenē, ja viņi saņems sešas balvas, tad viņi būs tikuši tālāk. Komisija saka, ka sešas balles. Zināmā mērā. Para mí es clarísima ka šeit ir jāievēro eh, subsidiaritātes princips un ka Spānijā šāda praksa ir izplatīta. Es domāju, ka tā ir diskriminācija. Ja, piemēram, mans dēls ir gribējis stāties augstskolā un saņems sešas balles un, piemēram, viņa brālēns saņems piecas balles eh, mācoties Madridē un tiks eh, salīdzināts abas atzīmes un tās salīdzinās universitātes mācības spēki. Uh, Un tas nebūs īsti godīgi. Es jau sešus gadus pētu šo jautājumu. Es nezinu, kā kolēģis varētu parādīt, kāda tad ir atšķirība starp diskrimināciju un šķēršļiem, bet Spānijas iestāžu atbilde man nešķiet gana izsmeļoša un pamatot. Es uzskatu, ka mani bērni cieš no diskriminācijas, un es uzskatu, ka Eiropas komisija varētu darīt daudz vairāk. Uh, Nu, ja nepieciešams, mēs dosimies uz ES tiesu un pieprasīsim tiesas spriedumu. Lūdzu, lai komisija izskata šo jautājumu un e, lūdzu arī e, juridiskā dienesta konsultāciju. Es gribēju teikt, ka patiešām pastāv diskriminācija un Eiropas komisijas atbildi nebija gana pārliecinoša. Un tagad atbildot kolēģei no cilvēku resursu uh, ģenerāla direkcijas. Es varu piekrist jūsu izteikumiem un uh, jāsaka gan, ka laiks nestāv uz vietas. Jā, darba grupa, kas nodarbojas ar caurskatāmības nodrošināšanu, tas izklausās ļoti skaisti. Uh, Gribēju teikt, ka šo problēmu pētu jau ļoti ilgi, apmēram 50 eh, skolniekus gadā skar šī problēma. Tie ir jaunieši, kas ir sasnieguši 17 gadu vecumu. Es uzskatu, ka viņi nevarēs baudīt tādu izglītību, kādu viņi vēlētos baudīt, un tā patiešām ir netaisnība. Paldies, es ļoti labi varu to saprast, saka priekšsēdētājs, un jūs arī ļoti labi ilustrējāt, kāda ir šī diskriminācija, ar kuru iespējams varētu sastapties jūs bērni. Es teiktu, ka lūgumu rakstu mēs neaizveram, paši esam šādu prasību iesnieguši, ir jāizmanto parastā procedūra, kas ir lūguma rakstu komitejā. Un ja viens deputāts pieprasa, lai lūguma raksts uh, tiktu paturēts atvērts, tad tā tam ir jānotiek. Un jāsaka, ka arī komisija ir nedaudz uh, apšaubījusi šo lēmumu. Ja tas jums ir paprātam, tad mēs arī uzrakstīsim Ne, vai jūs uzrakstīsiet vēstuli Eiropas skolas direktoram, lai uh, paust savu viedokli? Es nezinu, vai es jūs pareizi sapratu, vai jūs pieprasāt, lai arī komisijas juridiskais dienests sniedz savu atzinumu, vai mēs labi. Un tad jūs tāpat vēlaties, lai uh, savu viedokli pauž arī Spānijas uh, iestādes, un jūs jau sazinājāties ar Spānijas uh, prezidentūru. Es zinu, ka pašreizējā valdība uh, vēl ar jums nav sazinājusies, parasti jau uh, sazinās ar iepriekšējo valdību, bet noteikti mēs uzrakstīsim arī vēstuli Spānijas izglītības ministram, sekretariāts uh, to visu ir atzīmējis protokolā, lūgumrasts vēl netiek aizvērts, un mēs šo jautā, pie šī jautājuma atgriezīsimies atkārtot, kad saņemsim vairāk informācijas. Tagad 17. darba kārtības punkts uh, lūgumraksts, ko iesniedzis uh, valsts, Nīderlandes valsts piedarīgais Al Alderts Jans Dehāns ar apmēram 60 parakstiem par izglītības pabalstu piešķiršanu Eiropas patentu biroja darbiniekiem. Lūdzu, jums vārds. Vai jūs neizteiksieties? For... Godātie komitejas deputāti, paldies, ka ļaujat man jūs iepazīstināt ar šo, ko šo lūgumu rakstu esmu Nīderlandes eh, pārstāvs strādāju Eiropas par, patentu birojām. Gribu uzsvērt, ka šeit nerunāju patentu biroju vārdā, bet gan arotbiedrības FFPS, e EPO vārdā un 63 kolēģi vārdā, kas šo lūgumu rakstu parakstījuši. Pirmās instances tribunāls 2003. gada Eiropas Savienībā lēma, ka ir nelikumīgi sasaistīt izglītības pabalstu ar ekspatriācijas pabalstu. Eiropas patentu birojam ir noteikums tā reglamentā, kurā tā dar, darba ņēmēji, kuriem ir Um, valsts piedarība konkrētā valstī, tiem izglītības atbalsts netiek uh, piešķirts. Tas uh, ietekmē Vācijas darbiniekus, Eiropas patentu birojā Minhenē, Berlīnē, Austrijas darbiniekus vienē, Vīnē, Nīderlandiešus. Uh, Hāgā. Mēs uzskatām, ka tas ir pret 21 pamatiesību hārtas punktu un esam iesnieguši sūdzību administratīvajā starptautiskās darba organizācijas tribunālā Ženēvā, bet tā atteicās piemērot eh, paradumu tiesības eh, tribunāla pirmās, eh, pirmās instances tribunāla ietvaros, atsaucoties uz izglītības pabalstu Eiropas centrālās bankas gadījumos. Eiropas patenta birojas ir paziņojis, ka tam nav saistoši pārdomu tiesības, ar ko nāk klājā Eiropas eh, kopiena tiesa. Komisijas analīze attiecībā šo lūgumrakstu nav piln, piln, visaptveroša. Komisija pieļauj, ka visās dalībvalstīs Eiropas Savienībā, kas vienlaicīgi arī ir Eiropas patentu organizācijas darbi, ir vienlaicīgi arī Eiropas patentu organizācijas darbinieks. Un, par, un eh, lēmums lietā C868 no Eiropas komitejas tiesas paskaidro, ka visi dalībvalstu pārstāvi visos līmeņos ir atbildīgi par to, ka tiek ievēloti kopienas notikumi atbilstīgi to kompetenci. Tas nozīmē, ka 27 Eiropas Savienības dalībvalstu pārstāvi administratīvajā Eiropas patentu organizācijas birojā ir. Pienā, tiem ir pienākums pārliecināties, ka tiek ievērots kopienas uh, tiesību normas Eiropas patentu organizācijā. Kopi, komisija turklāt nav minējusi, ka komisijai ir novērotāja status patentu, orga, patentu organizācijas administratīvajā padomē. Runājot par lēmumu lietā C34410, Brusle pret Greenpeace, Eiropas kopiena tiesā, kur tika interpretēta direktīva par biotehnoloģiskajiem izgudrojumiem. Uh, Vai parlaments pieņemtu argumentāciju, ka Eiropas patentu birojas netiek pakļauts šie, šādiem eh, pārdomtiesību lēmumiem un komisija tur neko nevar darīt? Vai, ko, vai komisija, ja komisija paziņo, ka tā nav kompetenta šajā ziņā attiecībā uz Eiropas patentu biroju, tad vai visas 27 ES dalība valsts, un kur visas 27 dalība valsts piedalās, vai tādā gadījumā šis fakts nevarētu radīt bažas, piemēram, parlamentam? Gribu šeit atsaukties uz Roko Buteljonas paziņojumu plenārsēdē Eiropas parlamentā 2000. gada 30. martā, kur tika runāts par patentu piešķiršanu ģenētiski modificētiem e, cilvēku embrijiem. Viņš teica, ka pietrūks tiesību aktos e, normu. Nav iespējams, ka Eiropas patentu birojas nav sasaistīts ar komisiju vai nav daļa no Eiropas Savienības struktūras. Beidz, citātu beidz. Un tieši tāpēc komisija nevar paziņot, ka tā ir nekompetenta šajā situācijā attiecībā uz Eiropas patentu, bi patentu biroju. Problēma, ko mēs liekam jums priekšā, ir saistīta ar Eiropas Savienības pilsoņiem, kas strādā birojā, kam ir darba vietas daudzās vietās - Minhenē, Berlīnē, Vīnā, Hāgā, visā Eiropas Savienības teritorijā mēs, eh, runājot par intervences tipu, mēs vēlamies, lai parlaments un komisija um, atsau, ņem vērā komisijas intervences administratīvajā padomē patenta organizācijā 2004. gada oktobrī, kad tika runāts par to, ka Eiropas patenta organizācija jādzimst viena dzimuma eh, attiecības. Šī intervence, ar ko nāca klajā komisija, nāca kā rezultāts pēc tam, kad eh, Eiropas parlamenta deputāte Sofija Intvelda uzdeva mutisko jautājumu, un tā rezultātā tika konstatēts, ka komisijai ir tiesības iejaukties Eiropas patenta organizācijas iekšējā lietā. Vienīgā lieta, ko mēs lūdzam šobrīd, šobrīd ir, lai komisija iejauc administratīvajā padomē Eiropas patentu organizācijā un pārliecinās, ka tiek nodrošināta atbilstība pārdomtiesību eh, pieņemtajam lēmumam pirmā instances tribunālā par izglītības pabalstiem. Secinājumā mēs lūdzam Eiropas parlamentu pieprasīt, lai komisija iejaucas samistrīvās padomas darbā patentu organizācijā atgādino 27 dalībvalstu delegācijām, kas pārstāvē es dalībvalstis, ka tām ir pienākums nodrošināt atbilstību pārdomu tiesībām pirmās instances tribunāla lēmumos eh, attiecībos izglītības pabalstu un piemērot 71. reglamentu pantu arī Eiropas patentu organizācijā. Noslēgumā gribu uzdot jums jautājumu, vai Eiropas parlaments piekrīt, ka Eiropas patentu organizācija paziņo, ka tā ir nav saistošas pārdomu tiesības, ar ko nāk klajā Eiropas eh, kopienu tiesa. Paldies par uzmanību! Danke. Thank you very much. Eh. Lielas paldies, saka priekšsādātājs. Paldies, Dehāna kungs. Tālāk došu vārdu pārstāvim no komisijas. Lūdzu. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Die Kommission hat. Äh... Paldies, priekšsādātāji. Komisija ļoti uzmanīgi izpētīs šo lūgumu rakstu. Komisija nožēlo, ka mēs nevaram piekrist lūgumu raksta autora pozīcijai vairāku iemeslu dēļ. Kā jau komisija vienreiz paskaidroja, Eiropas patentu organizācija ir atdalīta no ES. Eiropas Savienība nedarbojas, nav Eiropas patentu organizācijas dalībniece, un līdz ar to mums nav arī nevienas balsa uh, organizācijas valdē. Mēs nevaram balsot tātad par dažādiem lēmumiem. Un saskaņā ar uh, piekritīgās SDO tiesas spriedumu ir jāsaprot, vai ir jāgroza uh, patentu organizācijas statūti. Komisijas prāt. Šis jautājums ir jārisina pašas EPO dalību valstīm, un Eiropas Savienībai ir jāievēro atturība, jo ir uh, piekritīgās tiesas spriedums. 2004. gadā, kad tika runāts par viena dzimuma partneru laulībām, tad nebija šāda tiesas sprieduma, tā tad situācija bija atšķirīga no tās, ko mums ilustrēja pa, lūguma raksta autors. Tagad situācija ir mainījusies un ir tiesas spriedums. Komisija uzskata, ka tas ir dalību valstu pārziņā, vai tās grozīs statūtus vai nē, reaģējot uz tiesas spriedumu. Šo situāciju nevar salīdzināt arī ar patentu tiesiskajām finansēm komisijā. Izsakoties par šiem jautājumiem, dara to nevis iejaucoties EPO iekšējā darbībā, bet gan runājot par uh, jautājumiem, kas tiešā veidā saistīti ar patentu tiesībām. Un, protams, par to komisija izsakās regulāri, bet tas ir pavisam kas cits. Paldies! El señor, el señor Jār, la... Jāra kungs tālāk izteiksies, lūdzu. Uh, Paldies, priekšsēdētāji! Komisijas sniegtā informācija ir neapstrīdama un, protams, to var arī interpretēt kā politisku jautājumu, vai kāds grib grozīt EPO statūtus vai nē. Ko mēs varētu piedāvāt mūsu uh, lūgumraksta autoram? Uh, šo jautājumu varētu arī nodot tālāk atbildīgajām komitejām, proti nodarbinātības un juridiskajai komitejai. Vai šeit ir kaut kādas pretrunas uh, un lūgumraksta autors saka, ka EPO mm, nedarbojas konsekventi, bet tas ir politiskas dabas jautājums. Bet tieši juridiskais, tiesiskais jautājums jau ir izlemts, bet politiskais jautājums vēl nav atbildēts. Tādēļ es uh, ierosinātu jautājumu tālāk nosūtīt Empel komitejai un jūri komitejai, lai tās sniegtu savus atzinumus. Paldies. Paldies, saka priekšsēdētājs. Saskaņā ar noteikumiem, ja kāds deputāts paziņo, ka lūgumraksts jāstāj atvērts, tad tā tas arī notiek, un to kolēģis nu pateica. Protams, ka jums vēl ir pēdējais vārds eh, lūgumraksts īsniegai kungs, ja vēlties ko nebūtu vēl papildināt teiktajā. Tam. Jā, es gribētu atbildēt uz to, ko teica komisija. Komisija teica, ka ir administratīvā tribunāla lēmums starptautiskajā darba organizācijā, un tāpēc situācija mainījusies. Bet lieta tāda, ka nevienmēr ir skaidrs, vai administratīvais starptautiskās darba organizācijas tribunāls Ženēvā pretēji Eiropas kopienu tiesai var nākt klajā ar lēmumu, par normu starptautiskas organizācijas reglamentā. Eiropas centrālās bankas gadījumā bija skaidrs, ka e, šis tribunāls nevarēja rīkoties, jo kompetence par to, e, cik derīgs vai nedrīkst ir kāds noteikums Eiropas e, centrālās bankas reglamentā, nebija viņa ziņā. Atgādināšu 2870 lēmumu, uz kuru komisijas kainur gaiši teica, ka Eiropas patenta organizācija Nav pārliecināta, vai šis administratīvais tribunāls drīkstēja lemt par to, cik derīgs, cik spēkā esošs vai nespēkā esošs ir, uh, ir šī norma tās reglamentā, jo Ženēvas darba organizācijas administratīvais tribunāls galvenokārt nodarbojas ar pakalpojumu ar, ar reglamenta normu interpretāciju, respektīvi par to, kādā veidā konkrēta norma tiek interpretēta, kādā veidā tā tiek piemērota, bet nevis par to, vai tā ir spēkā vai nav. Un tā ir administratīvā tribunāla kompetence. Tejos gadījumos, kad runa ir par kaut kādu konkrētu noteikumu patentu organizācijas reglamentā kā tādu, tad šeit parādās jautājums, vai ir legāli tas, ka, lūk, šāda norma tiek uzskatīta par normu. Jo tad tādā gadījumā es varu atgādināt, ka mūsu birojas apstrīd tādā gadījumā šī administrīvā tribunāla kompetence, un to es gribētu, lai komisija ņem vērā. Eiropas patentu organizācija jau apstrīdēja to, ka šis tribunāls drīkst ņemt par to, cik spēkā esoša vai nesoša ir šī reglamenta norma. Administratīvā tribunāla lēmumā tika teikts, ka lūgumraksti ir tā kā lūgumraksts nav atbilstīgs, tad nav vērts, tad nav vajadzīgs izskatīt normas par to, vai šis, vai šis lūgumraksts pieļaujams vai nē. Tas liekas savādi. Patentu birojā. Tad, lūk, tiek teikts, ka šis tribunāls nevar pieņemt lēmumu šai ziņā, bet, lūk, tribunāls tomēr lēmja, bet tajā brīdī Tātad šis jautājums par lūgumrakstu pieļaujamību pastāv, bet pēc tam tas pēkšņi vairs nav būtiski. Regula noslēgumā secinu, ka es domāju, ka šis jautājums nav administratīvā tribunāla ziņā. Tas nav tā kompetencija šādu lēmumu pieņemt. Šim jautājumam bija jātop nodotam administratīvai padomē Eiropas patenta organizācijā. Vai, citiem vārdiem sakot, dalību valstīm. Paldies! En todo caso, como le decía antes. Priekšādētājs turpina. Kā jau tika teicis iepriekš, šīs lūgumraksts paliks atvērts, jo kolēģis no mūsu vidus to lūdza un tiks nosūtīts tālāk. Paldies uh, lūgumraksts iesniedzējiem, ka viņi ieradās Tālāk 1031. lūgumraksts, ko iesniedz Kristofs Moens par Eiropas valsts valsts piedarīgo, kuri nav francūži, diskriminācija saistībā ar Francijas ārvalstu izglītības aģentūras uzlikto mācību maksu. Man šeit informē, ka kolēģis no Briseles reģionā parlamenta ir šeit, un tas pārstāvēs, un viņš pārstāvēs komisiju šeit. Vai tā ir? Jā. Ja. Paldies, godātie deputāti! Es šeit pārstāvu Monsa kungu, kurš ir Beļģijas valsts piedrīgais. Nu, viņš, ir, viņš pat dzīvo Digērijā, tāpēc pārstāvu šeit viņa lūgumu rakstu. Tātad Francijas ārvalsts izglītības aģentūra vada vairākus Francijas licences 132 pasaules valstīs, un piekļuvušiem lice, šiem licējiem ir par maksu, ir noteikti zinām mācību maksa, un jāsaka, šīs normas attiecībās mācību maksu uzliekšana ir atšķirīgas. Tajās, tajās iestādēs, kas atrodas ārpus Eiropas Savienības. Lūk, Monskungs dzīvo Nigērijā un ir vēlējies tur apmeklēt frā, franču liceju. Un tur tiek noteikts, ka mācību maksa tiem, kas nav francūži, ir 2900 eiro francūžiem, bet savukārt citiem, tā kā piemēram Beļģiem vai citiem Eiropas valsts piedarīgiem, šī summa ir 4100 eiro. Tātad runājam šeit par milzīgu summas atšķirību, un tas nozīmē, ka tā ir diskriminācija, kas tiek vērsta pret citiem valsts piedarīgiem, kas nav Francijas valsts piedarīgie. Tātad pilnīgi skaidra diskriminācija pamatojoties uz etnisko uh, izcelsmu valsts piedarību. Man bieži ir izteikuši, pie manis bieži vērsās ģimenes, kuram ir, kuras ir sastapušot ar šādu veidu jautājumiem. Un jau no 97. gada zinu, ka manā ministrijā tie ministri, kas nodarbojas ar izglītības jautājumiem, ir pie šī jautājuma strādājuši parlamentā. Tātad pavisam īsi gribētu uzstāt uz diviem punktiem. Pirmām kārtām Francijas eh, varas iestādes saka, ka tie, kas nav francūži, ka, ka viņu vadītās šīs struktūras nav, ir, ir neatkarīgs no Francijas varas iestādēm. Un, attiecīgi, mācību maksas tāpēc nav saistīts ar kaut kādiem um, valsts lēmumiem. Jo skolas arī, piemēram, tā kāpat kā Beļģija, ir privātas iestādes, uh, Un līdz ar to šie argumenti nav piemērojami par Francijas licējiem, kas atrodas valstīs ār, Eiropas Savienībā, tiek piemērots vien, viena konkrēta summa. Otrais. Jā, jāapzinās, ka tās valsts iestādes, kas atrodas ārpus Eiropas Savienības, bet ja tās tomēr saistīts ar Eiropas Savienību, tad arī jāievēro nediskriminācijas principi. Un tiek konstatēts, ka nediskriminācijas norma, un tas ir pierādīts, ir jāpiemēro arī ārpus Eiropas Savienības, to starp Nigerijā. Jo tad tādā gadījumā jau ir jautājums, vai esam Eiropieši tikai tajā brīdī, kad esam uz Eiropas Savienības teritorijā? Ja, es domāju, ka ne. Un tāpēc šāda veida nediskriminācijas norma ir jāpievēro arī iestādēs, kas ir Francijas iestādes ārpus Eiropas Savienības. Noslēgumā gribētu teikt. Mēs zinām, ka šādu tiesību pārkāpums faktiski ir, nu, maksā dārgi gan valstīm, gan iestādēm. Uh, jo es domāju, ka nediskriminācija un vienlīdzīga attieksme ir vērtīgi principi, un tie būtu jāpiemēro arī skoliestādēs, tajos gadījumos, kad tās atrodas ārpus Eiropas Savienības, ārpus vienas konkrētas dalību valsts. Es domāju, ka jūsu komiteja ir lielisks demok tiešās demokrātijas piemērs, un Monsa kungs, protams, būtu varējis doties arī pie Eiropas kopienu tiesas, bet uh, Man likās, ka lūk, arī šāda veida rīcība varētu būt ļoti laba, jo Eiropas parlaments varētu šeit paust savu balsi un e, līdz ar to informēt par savu viedokli Franciju. Paldies, kundze, saka priekšsādātājs. Tālāk došu vārdu komisijas pārstāvim. Lūdzu. Paldies, priekšsādātāji. Mēs apzināmies par e, šo konkrēto situāciju, ko tik labi aprakstīja lūgumrakstu iesniedzēju pārstāvi, esam uzsākuši intensīvu dialogu ar Francijas varas iestādēm. Arī tās vēlas šo dialogu turpināt, esam apmainījušies ar vairākām vēstulēm, ir bijušas sanāksmes, mm, šādas sanāksmes tiks organizētas arī tālāk, lēmums tiks pieņems diezgan drīz, es domāju, ka nākamā gada sākumā, lai šo situāciju labotu. Jautājums bija par to, kāpēc ir bijis vajadzīgs tik ārkārtīgi ilgs laiks? Nu, tas tāpēc, ka ir obligātā pirms pārkāpuma konstatācijas e, stadija posms, un tas bija tas posms, kas ilga gan ilgi, un pēc tam mums vajadzēja uzsākt lūg dialogu caur tīkliem, pirms mēs uzsākam tiešu dialogu, mums vajadzēja ievākt vairāk informācijas, jo, kā jau lūguma raksta iesniedzējs norādīja, pastāv jautājums par to, vai līgums tiek piemērots ārpus Eiropas Savienības teritorijas, jeb nē. Ne Atsevišķās šādās iestādēs, protams, ir netieša pārvaldība. Ir bijuši tiesas nolēmumi, jā, bet vispirms vajadzēja konstatēt, ka pastāv pietiekama saikne starp šo vietu ārpus Eiropas Savienības un Eiropas Savienības iestādēm. Tāpēc tas nebija tā acīm redzam, ka līgums tiek, ka līgums tiek piemērots. Un lūk, tā bija, tās bija tās diskusijas, kas notika ar Francijas varas iestādēm. Paldies! Es sapratu, paldies! Vēl lūdzu, vēlties izteikties? Paldies, priekšsēdētāji. Ja tas, eh, par ko mēs te runājam, ir atbilstīgi, tad jau mēs varētu aizmirst visu Eiropas Savienības pilsonības koncepciju un paši pieļaujam uh, mūsu pilsoņu diskrimināciju ārzemēs. Un ja mēs vēlamies, lai e, tas patiešām norisinātos nevainojami Eiropas Savienībā, mums ir jāprūpēs, lai mūsu pilsoņi varētu baudīt savus pamattiesības. Es, protams, neesmu jurists. Un, protams, es jā, e, saprotu, ka šeit ir iespējami kaut kādi labirinti, bet e, šī ir diskriminācija. Uh, Un es eh, saprotu, ka komisija līdz šim nav bijusi apmierināta ar to, kā veidojies dialogs ar Franciju. Un es gribētu, lai šis lūgumraksts joprojām paliktu atklāts, bet eh, vajadzētu arī varbūt lietu gaitu nedaudz pātrināt, ja mēs nevaram eh, neko vairs darīt, ja nevaram virzīties uz priekšu, tad autoram būs jādodas uz tiesu. Bet saprotams, ka šeit ir arī atšķirīgas tieslietu sistēmas dažādās citās valstīs. Ja man ir nepieciešama palīdzība kā e, es pilsonim, nu, un man tieši kā vācietim, un es, piemēram, esmu Francijā un redzu tur Francijas vēstniecību, nu jā, nu tad es eh, ceru, ka man tur kāds palīdzēs. Un, uh, Un nevar tā visu laiku nodalīt, to esi, piemēram, Francijas pilsonis, to esi Vācijas, ja cilvēkam ir nepieciešama palīdzība, tad viņam tā ir nepieciešama. Man kolēģā desidēro. Oh. Kā jau jūs redzat, saka priekšādātājs. Ir šis lūgumraksts paliks atklāts. Atvērts, vai gribējāt vēl kaut ko teikt komisijas pārstāvim lūgumraksts iesniedzējs pārstāvis kundze, jeb nē? Jā, pavisam īsi. Uh, Gribēju teikt paldies par to, ka jūs izteicāties un pozitīvi par šo logumu rakstu turklāt un ceru, ka komisija tepat laikā būs gana strikta un pateiks Francijai, ka šāda diskriminācija nav pieļ pieļaujama un nedrīkst to īstenot lūk arī licēju gadījumos, jo ir, protams, taisnība, ka jāņem vērā lūk Eiropas kopienties nolēma un tā tālāk, bet es domāju, ka šeit vajadzētu virzīties uz priekšu gana strauji. Jo taču ļoti daudz bērni, kas, nu, tiek šādai diskriminācijā cīm redzam pakļauti. Tā tad jārēģē. Paldies! Paldies, kundze, saka priekšsādātājs. Nu, tad pārējiem pie nākamā lūguma raksta. Tas ir lūguma raksta numur 0358, ko iesniedz Portugāls valsts piedarīgais Nelsons Nūnes par savām sociālā nodrošinājuma tiesībām. Tā kā Lumgras tiesnedzēja nav klāt, tad eh, kolēģis eh, pārstāvēs viņu šeit. Paldies priekšādātāji! Kā jau jūs zinat, tad pēc šīs līgumas sniegšanas komisija uzsāka pārkāpumu procedūru. Šīs procedūras rezultātā tika konstatēts, ka Nīderlandes likums ir panāks tas, ka Nīderlandes likums ir mainīts sākot ar 2012. gada 1. janvāri pārkāpuma procedūra pret Nīderlandu savukārt nav nonākusi vēl ne pie kādiem redzamiem rezultātiem. Un vēl viena lieta, ko gribēju teikt. Salamink lietā um, tiek, tiek tika, tika lemts Eiropas kopienu tiesā, ka e, normas jāpiemēro arī tiem, kas strādā uz platform, naftas platformām kont, Nīderlandes kontinentālajā šelfā. Un pēc šī Eiropas kopienties lēmumu Eiropas komisija mudina ieinteresētās puses, tādas kā lūgumrakstu iesniedzējus, e, sekot līdzi e, procedūrai un vērties pie Nīderlandes tiesām un attiecīgajām varas iestādēm, pieprasot savas tiesības tādā veidā, kā tās interpretējas Eiropas kopienu no tiesas alamiņu lietā. Paldies, vai ir vēl kādi komentāri? Ja ne, tad tādā gadījumā šo lūgumu rakstu varam uzskatīt par slēgtu. Pasaríamos entonces al punto B. Līdz ar to varam pāriet tālāk pie 20. darbu kārtības punkta. Tas ir lūgumraksts numur 76, šķārsvīta 2012. To iesniedz apvienotās karalistas valsts piedarīgais Marks Austins. Lūgumraksts iesniedzējs gan pats nav klāt. Un tāpēc dosim vārdu komisijai uzreiz, lūdzu. Paldies priekšsādātāji. Kā jau lūgum, tā kā lūguma rakstītājs nav klāt, tad es pavisam īsi likšu priekšā viņa uzdoto jautājumu, respektīvi lūguma raksts. Iegādājas dažāda veida antikvārus priekšmetus un citas preces, eh, būdams no A dalībvalsts, viņš tās iegādājas B dalībvalstī. Tad, kad viņš tās vēlas aiz uz savu eh, rezidences mītnes valsti, viņš pēc tam šīs preces internetā tirgo tālāk uh, B valsts iedzīvotājiem. Kāda ir problēma? Līgumraksta sagatavotājs uzstāja, ka kat, par katru preci, kas ir kultūrāli pēc savas raksts, kas ir kultūras priekšmets, priekšmets A dalība valsts pieprasa atļauju eksportēt šos konkrētos objektus. No vienas puses jāatzīmē, ka lūgumraksts sagatavotājs iesniedzējs uzstāja, ka šie kultūras priekšnati nav vēsturiskas vērtības pēc sava eh, rakstura A dalību valstī. Un nav pat īpaši vērtīgi. Tāpat laikā svarīgi atzīmēt, ka lūgumraksts iesniedzējs turklāt arī uzstāja, ka citi uzņēmumi, citi ekonomiskie operatori, kas ir viņa konkurenti, ar, e, rakstiski viņam ir apstiprinājuši, ar, tātad publiski apstiprinājuši informāciju, ka viņiem savukārt šādas prasības nav uzlikts, viņiem nav pieprasīta līdzīga veida atļaujas, līdzīga veida atļaujas priekšmetu pārdiešanai rezultātā. Nav īsti skaidrs, kāda ir šī konkrētā situācija šajā A dalību valstī Un turklāt pilnībā nav arī zināms, ka, kas ir šī otra B dalība valsts. Un šādā kontekstā lūguma raksta iesniedzējs pieprasa juridisku analīzi par lietu, ko viņš eh, nosauc par tādu teorētisku scenāriju situācija tiesību normu ziņā Eiropas Savienībā ir gana skaidra, jo ši, ja šie objekti ir antikvārs preces, nav, tad viņi nav pakļaut harmonizācijai, tātad tās ir sekundārās tiesības, kas uz tiem attiecas, un tāpēc tie tiek pakļauti Eiropas Savienības darbības līguma normām, respektīvi 35. un 36. pantam šajā līgumā. 35. pantā ir noteikts aizliegums uz kvantitatīviem ierobežojumiem šāda veida preču eksportam. 36. pantā savukārt tiek pieļauti ierobežojumi izņēmumu kārtā 35. pantā noteiktajam, ja konkrētā dalībvalsts var to pamatot. Un lūk, šis pamatojums tad mūs arī interesē. Tātad pamatojums, ka ir nepieciešams aizskat, aiz, aizsargāt valsts kultūras mantojumu, e, mākslas vērtības, arheoloģiskas vai vēsturiskas vērtības un priekšmetus. Un tātad vispārīgais noteikums ir tāds, ka šis e, autorizācijas režīms un formalitāšu kārtošana uh, ir, ir režīms, ko ir iespējams piemērot saskaņā ar līgumu, bet tad tādā gadījumā katrai dalību valstī ir jādefinē, pašai jādefinē, kas, ko tā saprot ar valsts vērtībām, tātad kulturālām vērtībām un tā tālāk. Tātad katra dalībvalsts ir tā, kas definē e, to, vai šis izņēmums tiek piemērots vai nē. Eiropas kopiena tiesmais, tiesai savukārt nekad nav bijis iespējas izteikties par līdzīgu veidu lietām, tādas nav tikušas iesniegtas, un tāpēc interpretācija šobrīd vēl ir ļoti plaša un dažāda. dažāda. Ir ārkārtīgi grūti tāpēc detalizēti atbildēt uz lūgumu rakstā iesniedzēju jautājumu, ja netiek nodrošināta skaidrāka, konkrētāka informācija attiecībā uz to, kas tad ir A dalībvalsts un kura ir B dalībvalsts. Jo komisija eh, līdz šim šobrīd vēl nav inter, informēta par to, kas tad šīs konkrētās dalībvalstis ir. Čāties, e, eh, aguna... Lielas paldies! Vai kāds vēlas izteikties par šo lietu? Šķiet, ka neviens nevēlas. Lūguma raksta autors arī šodien nav klāt. Es eh, tādēļ ierosinu uzskatīt šo lūgumrakstu par slēgtu. Tagad pārējām pie 21. punktu. Lūgumraksts numur 1386, ko ir iesniedz Spānijas valsts piedrīgais Antonio Javier Rodrīgas Kastījo par obligātās ceļu nodevas sistēmu uz tā saucamā Viodo Infante autoceļa Algarve Portugālē. Aicināšu izteikties Rasmusenu kungu, kas pārstāv Eiropas komisiju. Uh, you, Paldies, priekšsēdētāji! Lūguma raksta autors iebilst pret uh, obligāto ceļu nodevu, ko uzliek Portugāles valdība uh, Algarves autoceļiem. Komisija savā atbildē izsakās īsi un vienkārši un saka, ka ceļu nodevas uz autoceļiem ir jautājums, kuru regulē direktīva 1999-64K, e un šīs nodavas ir attiecināmas uz smagajiem kravas automobiļiem. Komisija jau ir saņēmusi vairākas sūdzības un ir uzsākusi pārkāpuma procedūru pret Portugālu šajos jautājumos. Pārkāpuma procedūra nav beigusies, un tādēļ Eiropas komisija nevar izteikt nekādas secinājumus par šīm lietām. Taču vistuvākajā laikā arī mēs varēsim izteikt secinājumus. Šobrīd, protams, mēs nevaram atklāt to, kā virzās šīs pārkāpuma lietas. Ja mēs runājam par vieglajām automašīnām, ko piemin lūguma raksta autors, tad nav šobrīd spēkā nekādu Eiropas Savienības tiesību aktu, ir tikai vispārējie līgumi kuros ir runa par to, ka nevar diskriminēt uz vietas dzīvojušos iedzīvotājs un iebraucējs. Eiropas komisija ir izmeklējusi šo gadījumu un neredz nekādu iemeslu, kādēļ uzsākt pārkāpumu procedūru attiecībā pret Portugālu, attiecībā uz šo te maksas iekasēšanu no vieglo automobīļu vadītājiem. Paldies! Sí, muchas gracias. Paldies Rasmusen kungam. Lielas paldies lūgumraksta autoram, kaut arī viņš nav šeit paldies, ka viņš izsaka šīs bāžas par to, ka ir maksāšanas punkts uz robežas starp Spāniju un Portugālu. Agrāk neeksistēja šī te maksāšana, tika garantēta brīvā pārvietošanās. Uh, Eiropas komisija mums nesniedz atbild šobrīd, un līdz ar to lūgumraksts ir jāpatur atklāts, gaidot, kad komisija nāks klajā ar savu nostāju šajā jautājumā. Paldies! Quindi adesso abbiamo la petizione. Paldies, kolēģi! Pārējām pie 22. darba kārtības punkta līguma raksts 923.2011, ko iesniedz Lietuvas valsts piedrīgā par direktīvas 2004.38 piemērošanu Gibraltārā. Līguma raksta autores šeit nav klāt, un tādēļ došu vārdu komisijas atbildīgajai amatpersonai. Viņi paskaidros komisijas nostāja Karolēna Lūpa lūdzu. Jā, paldies priekšsēdētājs kundze. Lūgumraksta autori tiešām ir Lietuvas valsts piedrīgā, kas dzīvo Gibraltārā ar Ukrainas sievu. Viņi vēlas ceļot atpakaļ uz Ukrainu. Vīram ir Ukrainas pilsonība. Abiem ir uzturēšanās atļauja Gibraltārā, taču Lietuvas vēstniecība informējusi viņus, ka vīram ir nepieciešama vīza, lai uzturētos Lietuvā. Šāda prasība ir pretrunā ar direktīvas 2004.38.5. pantu otro apakšpunktu. Komisijas atbildi jau ir nosūtīta, un komisija saka, ka mēs gatavo, mēs gaidām grozījums Lietuvas tiesību aktos attiecībā uz ārpilsoņu uzturēšanos Lietuvā. Likums ir taps 2004. gada aprīlī pieņēmām grozījumu, kas tika pieņems 2012. gada 3. jūnijā. Mēs saņēmām informāciju par to jūlijā. Tagad šīs Lietuvas tiesība akts ir ļoti skaidrs un nepārprotams, un tajā ir teikts, ka nepilsonis, kas nav Eiropas Savienības neviens valsts pilsonis, bet kuram ir uzturēšanās atļauja, ko izsniegus viena Eiropas Savienības dalību valstīm, var iebraukt Lietuvas republikā un uzturēties tajā bez vīzas e, trīs mēnešus katra pusgada laikā. Tādējādi, ja līguma raksta autori ar savu vīru brauc <laughs> atpakaļ uz Lietuvu, tad eh, nevienam no viņiem nav vajadzīga vīza. So we'll inform the petitioner accordingly and we can close it. Quindi, sulla base di questa ulteriore Paldies. Pamatoties uz šo papildus informāciju, ko tikko saņēmām no komisijas. Šķiet, varam teikt, ka problēma ir atrisināta, un tādēļ nav nepieciešams tālāk debatēt par šo jautājumu. Paldies par informāciju komisijai. Tagad lūguma raksta autorei ir jāpārbauda, vai situācija ir attīstījusies pozitīvā virzienā. Nu, šī informācija nekāda gadījumā nav pilnīga, tā bija tāda īsa informācija, tādēļ mēs uzskatām, ka lūgumraksts jāpatur atvērts, lai varētu nedaudz vairāk papētīt situāciju. Ceram, ka lūgumraksta autora varēs sniegt mums atbildi mm, eh, par to, kādu papildus informāciju viņi sasnie, saņēmusi. Līdz ar to ir izsmāts pēdējais darba kārtības jautājums. Man nav vairs nekādu paziņojumu. Abbiamo avuto una comunicazione sulle. Šķiet, ka esam saņēmuši paziņojumu par kādu no lūguma rakstiem B sadaļā 33. Treš, darba kārtības punkts. Došu Nē, šis jautājums vairs netiks šodien izskatīts. Mēs līdz ar to beidzam šīs dienas sēdi un tālākos jautājumus izskatīsim nākamajā sēdē. Paldies!